gribētu lūgt arī presi nedaudz atkāpties no podījuma, lai mēs varam sākt sanāksmi, vai varam uzskatīt darbu kārtību par apstiprinātu. Jā, paldies! Nu, un, protams, ka mums ir ārkārtīgi liels prieks mūsu vidū šodien sveikt Mario Draghi, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju. Lūk, šis ir jau otrais monetārais dialogs šogad. Priekšādātājs Drāgī pastāstīs par ECB perspektīvu attiecībā uz ekonomikas un monetāro attīstību, īpaši pievēršoties e, paplašināto aktīvu iegādes programmai. Šī programma virzās uz priekšu atbilstīgi, tā jau devus būtisku ieguldījumu e, plašam kvantitatīvo veicināšanas pakalpojumu rezultātam un, protams, uzlabot līdz ar to aizņemšanās apstākļi saimniecībām un uzņēmumiem un mēs augstu vērtējam ECB centienus turpināt šo programmu līdz septembra beigām nākamgad, jebkurā gadījumā, līdz brīdim, kamēr inflācijas prognozes tiks atkal no, pietuvinātas ECB mērķa vērtībām. Augstu vērtējumu šo iespēju izvērtēt eh, visu šīs programmas ietekmi un sekas. Tāpat arī priecājamies, ka priekšsēdētājs Dragī varēja strauji atbildēt uz precizējošiem jautājumiem no ombuda par runu, ko izteica ECB valdes loceklis 18. maijā šogad. Dragī kunga vēstulē ir precizēts, ka Šī programma jau bija izmantota šīs runas laikā, un par to jau bija informācijas liek, tāpat arī augstu vērtējam pārskatu par operatīvajām procedūrām, attiecībā uz kļūdas konstatāciju, kas saistīta ar šīs runas publicēšanu, un tagad, protams, gaidām nākamos soļus pārskatāmīgas uzlabošanai ECB komunikācijas kanālos. Un visbeidzot, kas arī pilnīgi skaidrs, un tas nav mazsvarīgi, priekšādātājs Drāgi pilnīgi noteikti pastāstīs mums arī to, kā viņš vērtē pašreizējās sarunas starp Grieķijas valdību un Eiropas iestādēm, kas šodien nonākuši visai izšķirīgā krustpunktā. Mēs esam ārkārtīgi nobažījušies par to, ka varētu, nu, ka, ka vakardienas diskusijas beidzās visai negatīvā gaisotnē, tāpēc gribu mudināt visas puses atsākt sarunas ar konkrētiem un konstruktīviem priekšlikumiem no Grieķijas puses un konstruktīvu attieksmi arī no visām citām pusēm, nedrīkstam klausīties šajos nepareiz, nekvalitatīvajos eh, ko, komentāros, kas nāk no bezatbildīgām pusēm. Pašreizējais stabilitātes mehānisms un tā struktūra un darbība piedāvā īpašu atbildību dalību valstīm, ES iestādēm un, protams, arī ECB. Visas šīs puses dara visu, kas iespējams, lai ilgtermiņā nodrošinātu Eirozonas integritāti un ir pienācis laiks visām dalību valstīm, to starp arī, protams, pirmām kārtām Grieķijai, izrādīt līdzīgu apņēmības līmeni un politisko gribu lai kas arī nenotiks turpmākajās dienās, ir tāpat arī skaidrs, ka mums ir nepieciešams drosmīgi un strauji lēmumi un jāspēcina ES pārvaldība, jo tikai spēcīgi kopēji iestāžu pārvaldība var pretoties nacionālo politiku attīstības tādā veidā, kas apdraud ES kopējās intereses. Dragi ir viens no autoriem gaidāmajam piecu priekšādātāju ziņojumam, un mēs tāpēc ar lielu uzmanību klausīsimies viņa viedoklī arī par šo tēmu pirms dodu viņam vārdu, gribu jums, kolēģi, atgādināt, kāds būs šīs diskusijas formāts vispirms ievadvārdi no ECB priekšsēdētā, tad piecu minūšu jautājumu un atbildes, um, nu, tādi laika posmi. Dragi kungs, lūdzu, priekšsēdētā, paldies. Pirmām kārtām gribu ārkārtīgi atvainoties, ka nedaudz aizkavējos. Priekšsēdētāji, godētie deputāti, dāmas un kungi priecājos, ka esmu atkal šeit, šai komitejā uz regulāro uzklausīšanu. Šodien vēlos ar jums padalīties par ECB vērtējumu attiecībā uz pašreizēju ekonomikas un monetāro situāciju ES teritorijā. Pēc tam pieskaršos jo, tā ir tēmām, kas nosauktas, e, respektīvi nesenie, nesenie nesenais progress aktīvi iepirkšanas programmā un, protams, arī Grieķijas situāciju apspriedīšu. Uh, ekonomikas prognozes un monetārā politika. Nesenie ekonomikas radītāji un to apskats plašumā apstiprina to, ka mūsu vērtējums attiecībā uz ekonomikas atgošanos ir pareizs, respektīvi tas tā norisinās vidējā mērenā tempā, lai arī izaugsmu lielākoties atbalsta privātais patēriņš nesenajos kvartālos. Tomēr redzam arī visai iedvesmojošas zīmes no privāto investīciju jomas, tās palielinās apmēros un tas savukārt atbilst mūsu prognozēm attiecībā uz ekonomikas izaugsmu, kas versīsies prasa, kas versīsies platumā, plašumā. To atbalstīs arī mūsu monetārās politikas pasākumi, kas šobrīd mm, vērsti tieši uz reālu ekonomiku. Salīdzinoši zemā naftas cena, cena un ārējo cenu pieaug, konkrēt spējas pieaugums. Tas savukārt atspoguļojas arī nesenajā Eirosistēmas prognožu eh, ziņojumā. Mēs projicējam izaugsmi, kas pieaugs no 1,5% 2015. gadā līdz 1,9% nākamgad. Un tad 2% paredzēti 2017. gadā saskaņā ar mūsu prognozēm. Uh, pēc pāris mēnešiem ar negatīvu nulles likmi inflācija mājā ir palielinājusies mēreni un šobrīd ir 0,3% apmērā salīdzinot iepriekšējo gadu. Negatīvu, ņemot vērā negatīvo ietekmi no enerģijas cenām, kas pamazām izzūd mēs paredzam, ka inflācija būs zema arī turpmākajos mēnešos, un tad tā pamazām pakāpeniski pieaugs pie gada, uz gada maiņas, gada maiņā tuvošanas pēc tam tā konverģēsies pie, uz līmeņiem, kas ir pietuvināti, bet tomēr zem diviem procentiem. Eiro sistēmas tā projekcijās inflācija ir prognozēta nu, nu, kā pieauguša 0,3 2015. gadā līdz 1,5% 2016. gadā un 1,8% 2017. gadā. Pēdējā kvartālā naudas un kredīta dinamika ir, spēc, ir tip, tapušas spēcinātas. Naudas tirgu mm, likmes bija 1,5-1,3%. Tāpat laikā tālāk uzlabojas ilgtermiņa izaugsmas prognozes privātā sektorā 0,8% aprīlī, mm, bet nu temps ir bijis salīdzinoši lēnāks šis temps joprojām ir mērens. Tas ir atipiski pēc šī ļoti, tas ir tipiski pēc šī ilgā lejupslīdes perioda. Un Eirozonas jomā tomēr tāpat laikā tiek piedāvāti jauni kredīti, lai arī salīdzinoši nelielā apjomā. Kopumā esam piesardzīgi, bet pozitīvi. Domājam, ka kopēja ekonomikas monetārie apstākļi, kas šobrīd izveidoti, atbalstīs pagaidām mm, mm e Eirozonas ekonomikas pieaugumu ar ilg termiņa inflācijas līmeņiem, kas būs zem, bet tomēr tuvu diviem procentiem. Šis vērtējums ir pamatots uz pilnu visu mūsu monetārās politikas pasākumu īstenošanu. Nepieciešams pastāvīgi uzturēt šīs politikas pasākumus un īstenot tos. Tas attiecas arī uz paplašināto aktīvu iepirkšanas programmu. Mūsu nodoms ir iepirkt privātās un valsts uh, sektora obligācijas vērtspirus 60 miljardus eiro gadā vērtībā līdz 2016. gada beigām. Jebkurā gadījumā, vismaz līdz brīdim, kamēr redzēsim, ka ilgtspējīgi koriģēta inflācijas tendence un tā atbilst mūsu mērķiem noteikti eh, panākt inflācijas līmeņu, kas ir zem, bet tuvu 2% vidējā termiņā. Pēdējās nedēļās finanšu tirgos reģistrēts eh, re regresīva tendence cenās un arvien pieaugošs svārstīgums. Divi novērojami šai kontekstā. Pirmām kārtām augstais svārstīguma periods ir parādība, ko novēr, novērojam bieži pēc pēc tam, kad uzsāktas plašas kvantitatīvās veicināšanas programmas. Īstermiņa likmes savukārt tad eh, samazinās. Cenu sistēma ir sarežģīta, un tas, kā ECB iejaucas vērtspapīra kopējā tirgu, var to ietekmēt. Tirgi no jauna izvērtē makroekonomikas prognozes eh, šādos nepastāvīgos apstākļos. Otrām kārtām Neņemot vērā šo attīstību, finanšu tirgus apstākļi joprojām atbalsta ekonomikas atbalsta Eirozonā. Nu, piemēram, ņemot vērā pasākums, kas tika ieviesti jau pirms aktīvu iepirkšanas programmas, kas uzsākās martā banku kredīta likmes, kas, protams, ir svarīgs rādītājs Eirozonā, joprojām samazinās kopš paziņojumu par šo paplašināto aktīvu iepirkšanas programmu saliktā, saliktās banku kredīta likmes eirozonas nefinanšu uzņēmumu samazinājās par 13 bāzes punktiem līdz 2,3 0% eh, aprīlī, salīdzinot ar 2,79% jūnijā pagājušajā gadā banku kredīta likmes maisaimniecībām, piemēram, hipotēkām un tam līdzīgi samazinās par 25 bāzes punktiem uz 2,25% aprīliem, attiecīgi 2,87% pagājušā gada jūnijā. Turklāt lielākoties šie pasākumi liecina par būtisku samazināšanu, likmu samazināšanu nefinanciālām iestādēm un aizņēmējiem tiek, tiek slēgti jauni kredīta kontrakti ar daudz eh, pievilcīgākiem noteikumiem eh, aizņēmējiem, un tāpēc kredīta resursi sasniedz arvien vairāk patērētājus un uzņēmumus. Šis process ir pakāpenisks un vēl nav pilnībā noslēdzies, tas turpinās. Tāpat laikā cenu korekcijas procesā naudas tirgus procentu likmes, protams, ir nonākuši pie, pie spiediena paaugstināties. Naudas tirgus eh, cenu politika ir mainījusies, un šīm cenām ir tendence pieaugt. Šīs līknes īstermiņa eh, virzību ietekmē īstermiņa pasākumi. Tie ir labi nobāzēti un šobrīd ir tajā līmenī, kā mēs paredzējām savās pamatnostādnēs. Mēs uzmanīgi sekojam līdzi apstākļiem, lai identificētu visa veida pazīmes, ja mūsu, ja parastos tādas situācijas, kuru mums būtu jārēģē šai ziņā. Tagad pāris vārdu par nesenajām um, sakām, ko izjutām saskaņā ar aktīvu iepirkšanas programmu. Plašas programmas izveida, protams, ir saistīta ar riskiem un blaknēm. Ļaujiet pievērties finanšu riskiem, kas attiec uz mūsu pašu bilances lapu, finanšu stabilitātes sekām Eirozonā un sekām uz ienākumu sadali. Mēs ļoti uzmanīgi uzraugām riskus, kas saistīti ar eirosistēmas bilanci, saistībā ar aktīvu iepirkšanas programmu un šos riskus pārvaldām, tā lai tie paliek tādā līmenī, kas neapdraud mūsu kapacitāti, pildīt mūsu politikas mandātu, nodrošināt cenu stabilitāti. It īpaši pārvaldām kredīta riskus iepērku tikai tādus aktīvus, kam ir pietiekama kredīta kvalitāte, definējot aktīvu izvietojumu un nodrošinot, eh, notsakot ierobežojumus tādā veidā, kas paredz zinām dizertskasību aktīvu dažādošanu. Piemēram, turklāt arī atbilstīgi iespēju izpētes eh, procesu. Saskaņā eh, attiecībos PSPP Mēs eh, iepērkam arī valstu obligācijas, to, veic, to veicam ar Nacionālo centrālo banku palīdzību, un šis risks netiek dalīts ar Eiropas sistēmu kopumā. Tas savukārt netraucē šo iepirkumu programmas efektivitāti un mūsu monetārās politikas mētiecību. Pārvaldi, valde ir pilna kontrola pār visiem šiem programmas elementiem. Uh, īpaši risku dalīšanas eh, kontrakts paredz, ņem vērā šo unikālo struktūru Eirozonā un kopējā valūta un vienotā monētas monetārais tirgus pastāv līdzās ar 19 nacionālajām fiskālajām politikām kas attiecas uz iespējo finanšu stabilitātes risku, šos riskus mēs vērtējam kā salīdzinoši nelielus, ierobežotus un kontrolētus. Īpaši skatāmies uz uh, mājokļu iegādes tirgu, tad neredzam, ka šorīt notika kaut kāda veida aktīvu pārvērtēšana. Īpaši rādītāji attiecībā uz finanšu uh, nelīdzsvarotības palielināšanos ir lielā mērā saistīta ar nekustamā īpašuma cenām un kredītēšanas apjomu pieaugumu, bet līdz šim esam uh, pie, novērojuši ļoti nelielu pieaugumu pieaugumu abās šais jomās, nu, piemēram, migadējais izaugsmes eh, rādītājs attiecībā uz nekustamo īpašumu Eirozonā pieaug par 0,8% pēdējā kvartālā šogad, 2014. gada beigās igadējais pieaugums kreditēšanām mājokļu iegādai 0,1%. 2015. gada aprīlī. Tomēr uzmanīgi sakojam līdz situācijai, jo makro piesardzības politiku izmantojam, lai nodrošinātu un sargātu šo finanšu stabilitāti. Visbeidzot, plaša apjoma aktīvu iegādi, tieši tāpat kā visi citi monetārie pasākumi, ir saistīti ar ienākumu sadalas riskiem un sekām. Īstermiņā pašreizējā kombinācija, ņemot vairāk ir zemes procentu likmes, uh, un tiek, notiek aktīva iegāda, tas var izraisīt izmaiņu aktīvu cenās. Un tā rezultātā iegūmi var būt investoriem, kam ir ļoti plaši un dažādi veidi aktīvi viņu rīcībā. Bet šis mehānisms attiecībā uz aktīvu cenu izmaiņu, protams, ir pašas monetārās politikas būtībā. Un uh, tas tiek eh, palaists katru reizi, kad, Eiropas centrā, eh, kad centrālas bankas aktivizē šāda veida monetāros pasākums, vienalga, vai tie ir ierasti vai neierasti, konvencionāli vai nekonvencionāli pasākumi. Procentu likmju maiņas pilnīgi noteikti veicina patēriņu. Tāpat laikā kreditēšanas apjomi protams, eh, debitoriem ra rada lielāku slodzi. Tas jūtams visā eh, ekonomikā, tas veic investīcijas un tāpat laikā arī beigu beigās inflāciju. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai procentu likums varētu atgriezties pie normālāka līmeņa, kas atbilst ilgspējīgai izaugsmas un cenu stabilitātes schēmai. Samazinot ciklisko komponentu bezdarba jomā, tas turklāt piedāvā samazinājumu uh, arī piedāvā arī nevienlīdzības samazināšanas iespējas. Mūsu monetārā politika tāpēc palīdz samazināt sociālo nevienlīdzību, bet īpaši jauniešu un vidēji ienākuma uh, grup, iedzīvotāju grupās. Visbeidzot, visi iedzīvotāji Eiropa, Eirozonā pilnīgi noteikti gūs priekšrocības no stabilākām cenām, makroekonomiskās stabilitātes, ekonomikas izaugsmes un darba vietu radīšanas ilgtermiņā. Un ļaujiet pāris vārdos pastāstīt par pašreizēju situāciju Grieķijā un ECB lomu tajā. Kā tas notiek attiecībā uz jebkuru citu eh, valsti, kas ir Eirozonā ECB, jo Eiro sistēmas ietā, ietvaros pild savu mandātu kā centrālā banka attiecībā uz Grieķiju. Turklāt SSM mehānisms un regula, ko jūs pieņemat kopā ar padomu 2013. gadā, padarīja ECB par uzraudzības iestādi pār Grieķijas banku iestādēm, piedāvājot tiešas un netiešas eh, uzraudzības funkcijas. Divu dokumentu pakotnē parlaments un padome e, uzticēja komisijai veikt vidutāju pasākums ar, ar sadarbībā ar ECB tajos brīdos, brīžos, kad izpildas korekciju programmas attiecīgie nosacījumi un kad jāpā, jāizvērtē šo nosacījumu izpildi. Tā brīdī, kad runājam par monetāro politiku un uzraudzības funkciju, tad ECB turpinās e, pieņemt lēmumus pilnīgi neatkarīgi un saskaņā ar mūsu juridisko ietvaru. Šī uz, no, šī uz noteikumiem balstītā pieeja ir tieši tas, ko no, nu, no nu mums arī gaida un prasa. Un tā esam sekojuši un turpināsim sekot. Šajā kontekstā eiro sistēma ir piedāvājusi atbalstu, lai ļautu Grieķijas bankām turpināt finansēt ekonomiku. Pašreiz centrālās bankas likviditāte, kas attiec uz Grieķijas bankām, ir 118 miljārdi eiro. Tas ir vairāk kā dubulta summa, kas bija 2014. gadā. Pašreizējais likviditātes, likviditātes atbalsts ir 66%, tātad ap, aptuveni 66% no Grieķijas IKP. Tas ir augstākais līmenis, e, kā īpatsvars no IKP, ja salīdzinām to ar visām citām Eirozonas dalībvalstīm. Pagājušajā nedēļā valda pieņēma lēmumu neiebilst tālākam palielinājumam šai, šajos ELA griestos, notošanāt 2,3 miljārdus eiro un palielinot tos uz 2,83 miljārdiem. Likviditātes atbalsts joprojām tiks piedāvāts, kamēr Grieķijas bankas vien būs maksāt spējīgas un varēs nodrošināt attiecīgās ķīles. Tomēr situācijā, kur Grieķijas valdībai nav piekļuvis tirgumu, šie, šis likviditātes atbalsts nevar tikt izmantīts, lai apietu monetārā finansējuma nosacījumus, kas tiek noteikti 123. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tas kopā ar uzraudzības apsvērumiem izskaidro to, kāpēc ir noteikti šie griesti attiecībā uz eh, Grieķijas valsts obligācijām eh, banku sektorā lai valde pārskatītu savu lēmumu šiem griestiem attiecībā uz valstu obligācijām. Ir jānodrošina ticama perspektīva eh, pašreizējā pārskata pozitīvu rezultātu nodrošināšanai un tālāka pasākuma īstenošana, kas ļautu programmas līdzekļus eh, izplatīt eh, šai ES dalībvalstīs. Tas būtiski uzlabot arī kopējās prognozes turpmākajai tirgus piekļuvēji no Grieķijas valdībai. Turklāt ir jāpasaka pilnīgi skaidri, ka lēmums par to, vai pārskats, un, un vai šī programma tiks noslēgta un vai tiks piešķirts tālāks finanšu atbalsts Grieķijai, pilnībā ir atkarīgs no eiro grupas. Līdz ar to eirozonas dalību valstīm pašām. Līdz ar to tas ir politiska rakstura lēmums. Un tas būs jāpieņem ievēlētajiem politikas izstrādātājiem un nevis centrālo banku uh, grupējumiem. Uh, Tāpat laikā mēs turpināsim nodrošināt konsultatīvu atbalstu un korekcijas programmas. Un tieši šajā kontekstā mums nepieciešama spēcīga un visaptveroša vienošanās ar Grieķiju. Turklāt mums tas ir vajadzīgs ļoti strauji. Mums ir Un ar spēcīgu un visaptvarošu, es domāju, tādu vienošanos, kas nodrošina izaugsmi, kas nodrošina sociālu taisnīgumu, kas turklāt ir arī fiskāli ilgspējīgi, ilgspējīgi nodrošina konkurētspēju un risina jautājumus, kas saistīti ar pašreizējo finanšu nestabilitāti. Es jums varu apliecināt, ka ECB dara visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu šai ziņā. Spēcīgi ticam vienošanās ar Grieķiju ir vajadzīga, bet ne tikai Grieķijas interesēs, tas ir vajadzīgs visai Eirozonai visām interesētajām pusēm šobrīd būs jāpiet vēl solīts uz priekšu pretim vienotrai, un tāpat laikā Grieķijas valdībā šobrīd ir, izšķir, valdībā šobrīd ir jāizdara izšķirīgie lēmumi un jāspēr izšķirīgie stoļi. Situācija Grieķijā mums atgādina, ka ekonomikas un monetārā savienība ir tāda konstrukcija, kas vēl nebūtu nav pabeigta, kamēr vien mums, uz, mūsu rīcībā nav visi tie instrumenti, kas ļauj pārliecināties, ka Eirozonas dalībvalsts ir ekonomiski, fiskāli un finansiāli pie, pašpietiekamus un spēj pratoties riskiem. Lai pabeigtu monetāro un ekonomikas savienību, mums ir vajadzīgs milzīgs lēciens uz daudz spēcīgāku un efektīvāku institucionālo ietvaru. Kā jūs labi zinat, mani kolēģi un es šobrīd strādājam pie ziņojuma kura mērķis ir izstrādāt ceļu karti tieši šāda veida virzībai uz priekšu. Mēs šobrīd jau esam finiša taisnē šai procesā, uh, Un es ceru, ka jūs sapratīsiet, ka respektējot savus kolēģus, es nevaru jums sīkāk stāstīt par šo ziņojumu. Ne, nevaru teikt neko vairāk kā to, ko es teicu jau vairāk kārt, respektīvi, ka iestāžu ietvaram, institucionālam ietvaram ir jābūt daudz stingrāk pamatotam, tai būtu spēcīgākam pamatam, tad ir vajadzīgs šis milzīgais lēciens. Nu, un tagad labprāt ar nepacietību apspriedīšu ar jums visus šos jautājumus, uzklausīšu jūsu jautājumus. Paldies! Thank you. Paldies, priekšsarētāji Dragī, par jūsu svarīgajiem un viedajiem vārdiem. Mēs ceram, ka visi tajos ieklausīsies ļoti rūpīgi. Un pirmais runātājs Burkhards Balts. Paldies, priekšsarētāji. Priekšsarētāji kungs, paldies par jūsu uzrunu un paldies par darbu, ko tieši pēdējos mēnešos esat eh, veikuši. Tomēr jūsu sacītājs atstāja veselu virkni atvērtu jautājumu. Kon koncentrēšos uz diviem jautājumiem šodien, lai būtu jums vairāk iespējas sniegt precīzas atbildes. Pirmkārt, jūs pieminējat ELA kredītus norādot uz 118 miljārdiem eiro un nekādas augšējās robežas attiecībā uz to, ko šo, līdz šim esat lēmuši. Mani interesētu tas, vai jūs varētu plašāk pastāstīt, pie kādiem pieņēmumiem šie ELA kredīti pēdējās nedēļās un mēnešos tieši Grieķijai e, ir piešķirti. Otrs jautājums. EIOPA, Eiropas eh, apdrošināšanas uzraudzības iestāde, runāja par eh, īpaši zemām eh, procentu likmēm, kas apdraud ne tikai apdrošināšanas nozari, bet arī citas nozares ilgtermiņā. Man interesētu tas, vai jūsu stratēģija nozīmē to, ka ilgtermiņā priekšroka ir īstermiņa pasākumiem, pret eh, salīdzinot ar eh, ilgtermiņa investīcijām un uzkrājumiem. Paldies! Paldies! Vispirms par e LA. Šī uh, eh, ārkārtas likviditātes palīdzība tiek piešķirta bankām, kas ir maksātspējīgs un kas spēj uh, piešķirt arī ķīlu. Uzrauga lēmums balstās uz to, ka lielās Grieķijas bankas ir maksātspējīgas un ķīla, ko viņi piedāvā, ir atbilstoša. Protams, ka situācija turpina attīstīties Un eh, tāpat kā mēs esam darījuši pēdējās nedēļas, mēs ļoti cieši uzraugam situācijas attīstību un skatāmies, vai nosacījumi ķīlas izvērtēšanai joprojām ir tie paši. Un kopā ar eh, banku sektoru veselīgumu eh, kopumā. Līdz ar to maksimālais ierobežojums ELA palīdzībai ir atkarīgs no maksātspējas, kas ir bankām un no piedāvātās ķīlas. Otrs jautājums, kas tika uzdots. Mēs apzināmies, ka Eiropa ir aktualizējuši šo jautājumu. Ļaujiet man uzsvērt, ka mums ir mandāts. Mandāts ir nodrošināt tādu monetāro politiku, kuras mērķis ir cēnu stabilitāte, kas tiek definēta kā inflācijas likme, kas ir zem 2%, bet tūtiem. Tāds ir mūsu mandāts. Ja ir specifiskāks problēmas ar apdrošināšanas sabiedrībām un ilgtermiņa investīcijām ar zemām procentu likmēm, vai tad mēs, protams, izvērtētu šādus riskus, uzraudzītu tos, un kā es sacīju pirms brīža, mēs neko tādu vēl neesam lielā mērā pieredzējuši. Bet, protams, mēs nevaram mainīt monetāro politiku, tā būtu kļūda, ja mēs apzināti izvēlētos eh, nepareizu monetāro politiku tikai, lai dotu labumu apdrošināšanas sabiedrībām. Protams, ka jautājums ir daudz sarežģītāks pēc būtības. Apdrošināšanas sabiedrības eh, ir atšķirīgas, tās viss nav vienādas. Vēl vairāk šī neatbilstība starp aktīviem un saistībām ir daudz augstāka. Uh, dažās valstīs un daudz mazāk eh, citās valstīs. Tāpat arī zemo procentu likumu ietekme ilgtermiņā ir atkarīga lielā mērā arī no konkrētajiem biznesa modeļiem, kas ir izvēlēti. Ir samērā skaidrs, ka apdrošināšanas e, līgumi, kas sniedz e, fiksētus iegūmus, ir vairāk pakļauti riskam ilgtermiņa e, periodā, kur ir zemas procentu likmes. Un, protams, Eiropa neredz iespēju, ka šie riski varētu materializēties ļoti īsā laikā, bet runā par laika periodu pēc sešiem līdz desmit gadiem. Uh, Līdz ar to tas ir kaut kas tāds, eh, kas eh, mums būtu jāņem vērā, bet tas nav tūlītēji risināms jautājums. Un visbeidzot, apdrošināšanas sabiedrībām eh, ir bijusi iespēja reaģēt, censties atrast investīcijas tādos aktīvos, kas atšķiras no līdzinējām investīcijām. Tas ir lēns process, viņu investīcijas virzīsies eh, uz tādām, kas būs eh, mazāk likvīdas, varbūt mazāk riskantākas, un kopumā mēs teiktu, ka tā ir pozitīva attīstība. Censties eh, panākt lielāko atdevi no investīcijām, kuras veids apdrošināšanas sabiedrības. Bet Tagad ir nepieciešams padomāt, vai šis diversifikācijas process attiecībā uz atšķirīgu veidu investīcijām uh, Vai tam palīdz pašreizējais regulējums, jeb drīzāk apgrūtina to? Manuprāt, ir laiks e, papētīt šo jautājumu, padomāt par to. Paldies! Un šī komiteja ir skaidri paudusi savu viedokli šajā jautājumā. Tas arī ir redzams FC regulējumā. Tālāk Eliza Ferreira. Paldies, priekšsarētāji, paldies, ka esat šeit ar mums, dragī kungs. Kā jūs jau noteikti zinat, kā jūs jau sacījāt tikko par Grieķijas problēmu, tā ir atrisināma politiskajā līmenī. Bet ECB bieži vien tiek pieminēta kā komponente risinājumā, kas varētu tikt atrasts. Jūs nepieminējāt 7,2 miljārdus e, eiro, kurus varētu piešķirt kā daļa no šīs vienošanās, bet ir arī vēl viens iemesls, kas tika pieminēts. Ja būs Grieķijas maksāt nespēja, tad mēs nevēlamies, lai tā maksimāli skartu pārējo eirozonu. Un gribētu zināt, ko jūs darat, lai tehniski nodrošinātu to, uh, ka mēs apturētu šādu bankrota izplatības risku. Jo es teiktu, ka viedokļi par šo jautājumu ir atšķirīgi. Vēsturiski, no vēsturiskā viedokļa šāda bankrota gadījumā Eirozona varētu teoretiski sadalīties, sašķelties, jo, ja es nekļūdos, tad mēs runājam par 212 miljārdiem eiro aptuveni. Uh, kas būtu skarti. Un ja būtu, es varētu skart e, kopumā 0,027% no Eiropas e, IKP, un, e, kā jūs sacījāt, ir problēmas ar arhitektūru, kā ir izveidota Eirozona. Un jūsu atziņa, ka eiro ir jāaizsargā vienalga, kas arī notiktu. Eh, kā beigtos Grieķijas krīze. Paldies! Paldies par jautājumu. Ļaujiet man sākumā pateikt kaut ko tādu, ko es noteikti atkārtošu vēl un vēl šodien, un to es saku praktiski visu laiku. ECB nav politiska iestāde. Tas nozīmē, ka mēs rīkojamies saskaņā ar noteikumiem. Noteikumi, kas ir jau iepriekš noteikti. Mēs neradām jaunus noteikumus, uh, no jauna, balstoties uz rezerves plāniem. To ir svarīgi saprast. Mūsu loma ir ļoti atšķirīga no tās, kuru īsteno Eirogrupas dalību valstis. Es, es tomēr runāju par ECB. Jūs uh, runājāt par to, kā varētu izplatīties šis bankrots uz citām valstīm. Nu, es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit spekulēt uh, ar dažādiem pieņēmēm. Viens labs iemesls priekš tā būtu tas, ka mēs nonāktu nepieredzētā situācijā. Un mēs varētu teikt, ka mums ir visi instrumenti mūsu rīcībā, lai tiktu galā uh, ar šādu situāciju, cik vien labi tas ir iespējams. Kā mēs esam darījuši citos gadījumos, kas varbūt nav bijuši tik dramatiski. Bet e, kāds būtu sekas vidējā līdz ilgtermiņā, izveidojot e, savienības infrastruktūru? Nu, to mēs šobrīd nevaram īsti prognozēt. Vai pat iedomāties, mēs varam tikai minēt. Ir samērā skaidrs, ka notiekošais parāda to, ka Eiropas Savienība vēl ir nepabeigts darbs. Un ir arī samērā skaidrs, ka ja mēs vēlamies tik galā ar šādām sekām saistībā ar jebkura veida neparedzētu pasākumu ar pietiekam būtisku ietekmi, tad mums vajadzētu veikt šādu kvantu lēcienu integrācijas procesā Un es jau pieminēju, kurās jomās tas būtu veicams, jo savā ievadu uzrunā. Paldies! Paldies! FSF eh, noteikumu un dalību valstīm piešķirta atbildība, protams. Notis Marijas tālāk, ECR grupa. Es runāšu grieķu valodā, dragīkums. Dragie kungs, esat sveicināti mūsu komitejā. Bezdarbs Grieķijā ir tuvu 26%. Jauniešu bezdarba līmenis ir satraucoši augstā līmenī 51,7% saskaņā ar Grieķijas statistikas pārvaldes ziņojumu pagājuši eh, piekdien. 40% no iedzīvotāji ir zem nabadzības līmeņa. 45% no pensionāriem izdzīvo par mazāk kā 650 eiro eh, mēnesī. Nolasīšu jums 36113 eh, regulas eh, pāntu, kurā runāts, ka ECB finansējums vai Nacionālo centrālo banku finansējums publiskā sektora uh, pasākumu īstenošana netiek uzskatīta kā kredīta līnijas, kā to no, nosaka līgums. Tā kā Grieķijas valdība saskaras ar smagām likviditātes problēmām, lai atmaksātu aizdevumus, kurus saņēma no Startautiskā valūtas fonda, 2010. gada maijā, tad mans jautājums ir tāds. Kāda ir ECB nostāja, ja e, Grieķija atsauksies uz manis citēto septīto pāntu attiecīgajā regulā un atteiksies e, iemaksāt e, Eiropas Savienības fondos? lai varētu atmaksāt aizdevumu no starptautiskās valūtas fonda. Un skaidrs, ka e, tas varētu ietekmēt vienošanos starp Grieķiju un tās kreditoriem. Tas ir ietekmējis jau citas valstis, Austriju, piemēram, Itāliju. Un saskaņā ar trešē kunga sacīto, kurš ir Itālijas e, centrāla bankas e, pārvaldnieks, tad uh, atteic, eh, kurš ir izteicies arī par eh, šo iespēju. Ņemot vērā, ka ir šāda iespēja līgumā paredzēta, kāda ir ECB nostāja, ja Grieķijas centrālā bankai vai kāda cita Eirozonas centrālā banka aizdos naudu Grieķijai pašas? ja, eh, lai eh, valsts, respektīvi Grieķija, varētu pilnībā vai daļai atmaksāt eh, aizdevumus starptautiskajām valūtas fondām. Paldies! Es pilnībā piekrītu, ekonomiskā situācija Grieķijā ir dramatiska. It īpaši nodarbinātības jomā, bezdarba jautājums tieši, darba tirgus kopumā. Atbildot uz jūsu jautājumu, Mūs saista 123. pāns līgumā, kas paredz to, ka mēs nevaram neikt, veikt nekādu monetāro finansēšanu. Vēl viens vispārīgāks Can I, can I, yeah, I mean, just, uh, I wouldn't agree with your Es nepiekrītu jūsu komentāriem, bet vēlos izteikt vispārīgāk nostājai. Ekonomikas eh, situācija Grieķijā tā ir dalību valstu atbildība, vai vismaz iestāžu atbildība, kas nav snieguši pie, pienācīgu finansējumu. Pirms šīs diskusijas es pieprasīju pilnīgu atskaiti par finansēšanas plūsmu no 2010. līdz 2015. gadam. Un mēs varam redzēt, ka divpusējās un daudzpusējās eh, aizdevuma plus neto eh, pārskaitījumu no ES eh, e eh, fondiem kopumā no 2010. līdz 2015. gadam veido 223 miljārdus eiro, kas ir 1,25% no IKP. Tam mums vēl ir jāpieskaita Eirosistēmas atbalsts, kas ir sniegts Grieķijas banku sektoram, kas šobrīd veido 118 miljārdus eiro kas ir 66% no IKP. Tāpat tam vēl ir jāpieskaita klāt eh, nauda no starptautiskā valūtas fonda. Un tam vēl ir jāpieskaita arī samazinājums, kas ir eh, ieskaitīts eh, parādu pārstruktūrizēšanā. Tad 200 miljārdi un, un 3,5%, kas tika piemērotām. Es ne, nevēlos pārmērīgi izcelt šo skaitļu nozīmīgumu, un šie skaitļi tomēr ir nozīmīgi. Vienkārši vēlos parādīt, cik dramatiski ir Grieķijas situācija šobrīd, bet tas neļauj teikt, ka atbildīgie par šo situāciju ir tikai un vienīgi citi. Bet, bet jūs neatbildējāt uz mani jautājumu par regulu.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 Jums labāk eh, būtu jāiepazīst ar Eiropas Savienības likumdošanu precīzāk. Priekšsarētājs Dragi, es, ne, es aizmiršu šo jautājumu. Protams, eh, protams, mēs to varam pārunāt. This regulation is subject to article Šī regula ir pakļauta 123. pāntām attiec. It's an exemption and you have to read the law, Mr. Chairman, and not speculate okay. on... Jums jālasa likumdošana, nevis jāspekulē par eh, šādām atbildēm. Silvija Gulāra tālāk. Dragi. Labēc pēcpusdien, dragi kungs. No, thank you, thank you, Mr. President, for... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par to, ka esat ieradies mūsu sanāksmi. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam jūsu darbam Eiropai un atbalstām jūsu darbu, lai varētu strādāt konstruktīvi un lai varētu pieturēties pie noteikumiem lai tie būtu godīgi un uzticami. Taču esmu satraukta, jūs norādījāt, kā arī jūs teicāt to Frankfurtē, Helsinkos, norādījāt uz to, ka eirozona joprojām ir uh, celtniecības procesā. Vai jūs, zin, vai jūs domājat, vai valdības zina, ko nozīmē šīs kvantu lēciens un tad kas tad būs arī jādara, lai aizsargātu investīcijas? Ja mēs zaudējam kādu dalību valstī, kāda dalība valstī ir maksāt nespējas, baidos, ka tas darbs, kas ir ieguldīts, lai stiprinātu investīcijas un attīstītu izaugsmu, tas viss vienkārši pazudīs. Paldies! Thank you! Liels paldies! Joprojām esmu pārliecināts par to, ka mums ir nepieciešams šis kvantu lēciens. Esmu pārliecināts arī par to, ka virziens, kurā tad mums būtu jāspēj šis lielais uh, solis, ir arī nu vismaz lielās līnijās skaidrs. Līdz ar to jā, valdības to saprot. Tagad To visu paturot prātā, mums ir arī jāievēro dažādie noteikumi un dažādās lomas. Šeit mums ir jāpasaka, kas ir nepieciešams, lai noslēgtu Eirozonas izveidi, lai Eirozona būtu vēl spēcīgāka, lai varētu arī mazināt esošos trūkumus. Un šeit Grieķija ir tikai viens no vājuma elementiem, bet pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši vairāk piemēri, kas norāda uz Eirozonas vājumu. Mūsu uzdevums šeit ir galvenokārt norādīt uz to, kas vēl ir jādara Viņu darbs, dalību valstu valdību darbs ir to visu īstenot, vadīt šīs izmaiņas, paskaidrot savam elektorātam, saviem vēlētājiem, ko tas nozīmē, paskaidrot arī potenciālos ieguvumus ilgtermiņā, kas arī radīsies no noslēgts eirozonas izveides. Es neteiktu, ka upuri, kas ir nesti, arī nabadzības un bezdarba rādītāji, kas ir radušies pēc uh, smagās krīzes, ko piedzāvā, piedzīvojām 2009. gadā, tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka šī eirozonas izveida nav noslēgta. Varu tikai jums piekrist, dragi kungs, un paldies arī par šo jauko pēcpusdienas vēlējumu. Paldies, Goe vārdā, Migels Urbans. Como usted sabe, bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Paldies eh, vispirms, drāgī kungs, pār to, ka esat ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Grieķijas IKP ir samazinājies par 25% kopš eh, memoranda piemērošanas un tas ir radītas tādas seks, kādas mēs nebijām piedzīvojuši kopš otrā pasaules kara, un šodien tiešām ir runa par ekonomisko kāru, eh, tiek apdraudēta valsts suverenitāte. Arī lasot Atenas ziņojumu, mēs redzam ārkārtīgi lielas problēmas un trūkumus saistībā ar uh, Uh, trojkas uh, darbu kopš 2012. gada septembra. Bankas varēja iegādāties valsts īpašumus, pateicoties ļoti vienkāršiem darījumiem Eiropā. Taču nekas nav iepirkts Grieķijā, jo tas viss ir atkarīgs no šīs stabilitātes mehānismu. Tātad nedemokrātiska iestāde uh, kas aizstāv tikai Vācijas un Francijas politiskās intereses, vai tādējādi netiek pārkāpts līgums, kas liedz saņemt vienkārši instrukcijas no kādas ārējas institūcijas. Bet tas šeit tā notiek, un tas ir dramatiski, jo visu nosaka iestāde, kas nav vispār demokrātiski ievēlēta. Uh, Grieķijai arī tika piemērot šie kvantitatīvie veicināšanas pasākumi, lai uh, uh, sekundārajā tirgā varētu, tirgu varētu iegādāties Grieķijas obligācijas. Vai tas nav diskriminējoša attieksme, politiski diskriminējoša attieksme? Bankai ir jāpaliek neitrālai, taču pašlaik tā tā nerīkojas. Ja ECB netiek izmantots kā šantāžas instruments sarunās ar Grieķiju, uh, 25. janvārī notika vēlēšanas Grieķijā. Nabadzības rādītājs bērnu vidū ir dubultojies. Viens no diviem bērniem dzīvo zem apdzīves līmeņa Grieķijā. Trīs miljonu lauksaimnieku Grieķijā vairs nevar izmantot veselības aprūpas sistēmu. Dragi kungs, vai jūs nedomājat, ka šī ir absolūta katastrofiska situācija? Tā ir ekonomis, tas ir ekonomiskais karš, ekonomiskā kara noziegumi. Kāds ir jautājums? Jautā Dragi kungs. Lecho 3, si quieres se lo puedo repetir. Es uzdevu trīs jautājumus, varu atkārtot. Tātad, kādēļ tātad neesam piesaistījuši Grieķijas obligācijas, eh, esam piemērojuši šos kvantitatīvo veicināšanas pasākums. Tam ir trīs iemesli. Šī iemesli jau uh, bija pirms Grieķijas krīzes. Šeit mēs neradām kādus jaunus noteikumus, nē. Jūs šeit malējat ECB kā politisku iestādi, bet mēs tāda neesam. Mēs neatbildam uz tādu vai cita valdības vēlmēm. Mēs esam institūcija, kas strādā balstoties uz noteikumiem. Laika gaitā mēs piemērojam šos noteikumus ļoti saskanīgā veidā. Uh, Kā jau to arī jums paskaidroju. Ja jautājums bija par to, kādēļ netika iepirkts Grieķijas obligācijas, piemērot kvantitātes veicināšanas pasākums, tad atbildi ir sekojuši. Mēs neiepērkam to valstu obligācijas, kam tiek piemērots SVF pārskats, SVF programma. Un tā tas arī būtu attiecībā uz citām valstīm, kurām būtu tāda pati situācija. Tā tas, piemēram, bija arī Kipras gadījumā vēl tikai dažas dienas atpakaļ. Otrakārt, mēs nepērkam obligācijas, kas ir zem zināma reitinga, kas padara šīs obligācijas. Uh, kad e, balstiesīgs Ķīlē, un tad tas vienmēr ir bijis. Ja vien tur netiek parādzēta kāda garantija, piemēram, arī ja Grieķijā pasliktinās ekonomiskā situācija, tad uh, Tāds arī notiek, un tāda pat situācija arī bija Kiprā, un visbeidzot ir vēl viens noteikums, kas lielā mērā ir tieši tāds pats, ko mēs izmantojam atbilstīgi OMT. Mēs nepērkam vairāk par 33% no uh, tās valdības obligācijām, no kurām jau esam iepirkuši obligācijas. Tātad mūsu īpašumā jau ir Grieķijas obligācijas, nu, uh, tādā apmērā, kas mums liedz iepirkt vēl vairāk obligācijas no Grieķijas valdības. Tātad visi šie trīs iemesli, SVF programma, tad arī šīs garantijas paredzēšana un iet zem noteiktā li, uh, robežas, to visu var mainīt, ja SVF programmas rezultāts ir pozitīvs. Vispirms ir tiek panākt vienošanās īrēn līmenī, un tad jā, arī ir eiro grupas vienošanās. Es nedomāju, ka mēs esam tik tālu. Es nevēlētos gan tagad komentēt, cik tālu ir pavirzījušās sarunas, taču tik līdz šīs sarunas noslēgtos veiksmīgi, tad visa šīs prasības arī tiktu atrisinātas. Paldies! Tātad jūs atzīstat, ka ir šis šī šantāža. For the Greens, Molly Scott Cato. Molly Scott Cato, no zaļo vadā. Pateiks priekšsēdētāji. Jūs droši vien eh, būsiet atvieglot. Es neuzdošu jautājumu par Grieķiju, bet eh, par eh, šo EAPP programmu paplašināt aktīvu iepirkšanās programmu. Apvienotā karalistē Anglijas banka arī aprēķināja, ka galvenā ieteikuma bija palielināt aktīvu obligāciju un akciju vērtība 26% pēc tam, kad tiek piemērot šī politika. 40% ieguvumu bija bagātākajām saimniecībām. Uh, Tātad tika izmantota jaunā valsts nauda, lai atbalstītu bagātos, kur pretī krīzes laikā vismagāk cietieši nabadzīgākie. Bija arī interesanti sagatavošanas sanāksme pirms šīs sanāksmes, kur mēs arī redzējām, kā tad bija arī Eiropas Centrālās bankas eh, kvantitatīvās veicināšanas pasākumu programmas sekas. Un eh, tur bija arī runa par starp eh, paauģu darījumiem, ka vecāki gadagājumi cilvēki kļūtu bagātāki, nodarot kaitējumu jaunāk gadagājumu cilvēkiem. Jūs teicat savos ievadvārdos arī, ka likviditāte, kas uh, Uh, pieaug pēc šīs QI uh, piemērošanas, ka tas uh, atspūgļos ekonomikā, bet patiesībā mēs neredzam, ka šī nauda nonāk, piemēram, pie MVU, kuri neseņem finansējumu kopš finanšu krīzes. Man būtu jums priekšlikums, gribētu dzirdēt jūsu reakciju šo priekšlikumu. Trešdien es arī nākšu klajā ar ziņojumu par zaļo kvantitīvās veicināšanas pasākumiem, lai būtu tieši saistīti arī kredītu izsniegšana ar tās atsumiem zaļajām, zaļajām obligācijām. Tas nozīmē, ka jauna nauda būs jāizmanto zaļām investīcijām, piemēram, atjautinājumos enerģijas avotos un tam līdzīgi. Tas radīs ekonomiskos stimulus. Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Paldies! Thank you. Paldies! Es atbildēšu divās daļās. Vispirms vēlos nedaudz niansēt jūsu komentāru par to, ka kvantitīvās veicināšanas pasākumi neatspoguļos reālajā ekonomikā un kāda ir ietekme arī uz nevienlīdzību. Godīgi sakot, mēs tomēr redzam reālas sekas ekonomikā. Mēs redzam, ka bankas, citas, citi investori, apdrošināšanas kompānijas pārdod savas obligācijas. Mēs redzam, ka bankas palielina arī aizdevuma apmē, apmērus. Un kā arī palielinās tā saucamies riskantākie, riskantākās investīcijas, tātad cieši saistīts ar reālo ekonomiku, nevis vienkārši ar obligāciju iepirkšanu. Mēs redzam arī šo izbalansēšanās efektu. Mēs redzam, ka Eiropas ekonomika atgūstas. Un atgūstas visai spēcīgi salīdzinot ar varbūt mūsu iepriekšējām tikšanās reizēm. Protams, ka atgūšanās vēl ir visai mērena, tomēr to stimulē investīcijas un arī patēriņš, un pavisam nesen to stimulē arī eksports. Šī ekonomiskā atgūšanās ir skaidrojama ar mūsu monetāro politiku, bet, protams, tur spēlē arī eh, citi faktori - zemākas naftas cenas. Bet ekonomiska atgūšanās notiek, līdz ar to nesmu tik pārliecināts par to, ka mūsu monetārā uh, politikai nebūtu nekāda saikne ar reālo ekonomiku. Atšķirībā no 12. gada, tagad banku sistēmas veselība uh, Eirozonā daudz labāka, jo bankas ir izgājušas cauri visaptvarošanai izvērtēš, iz, visaptvarošai izvērtēšanai, arī tika pārbaudītas uh, viņu bilances, un tagad esmu daudz labākā arī uh, pozīcijā, lai varētu uh, ietekmēt reālo ekonomiku. Tātad aizdevumu likmes samazinās un vēl svarīgāk mēs redzam arī divas uh, pārskatus, divus uh, pārskatus, kas pavisam nesen tika veikti banku aizdevumu pārskats, ko izstrādāja Eiropas centrālā banka, arī vērsamies pie dažādām bankām un jautājām, kā jūs redzat, kāda ir jūsu kredīta standarta, vai aizdodat vairāk vai mazāk, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un kādi ir iemesli atbildes uz šo attiecībās kredīt standartiem, tātad ir uzlabo, uzlabojušies aizdevumu iemesli. T tos vairs tik daudz nenosaka risks, respektīvi bankas neaizdod tādēļ, ka viņas baidītos, ka aizdevumi būtu pārāk riskanti. Šis elements, piemēram, ir pazudis, nav šī riska pieeja, un tad ir vēl viens pārskats Un ziņojums, ko izstrādāja Eiropas komisija kopā ar Eiropas centrālo banku. Un te mēs redzam visā lielus, uh, uh, lielu skaitu un mazo vidējo uzņēmumu, kuriem, kuriem tika jautāts, kā no, kāda ir situācija ar aizdevumiem, un atbildes bija ļoti uzmundrinošas. Es nesaku, ka te ir jāpateicās tikai un vienīgi kvalitatīvais veicināšanas pasākumiem. Uh, Es domāju, ka tas ir skaidrojums arī ar iepriekšējiem monetārās politikas lēmumiem, ko pieņēmām, bet kopumā redzam, ka ir notiek uh, virzības priekš. Vai jūs varētu atbildēt man specifisko jautājumu? Jā. ECB nevar tieši iepirkt obligācijas no Eiropas investīcijas bankas. Tā paša iemesla dēļ, ko es minēju iepriekš uh, Grieķijas uh, situācijām Tātad tā būtu monetārā finansēšana, bet mēs varam iegādāties EIB e obligācijas sekundārajā tirgū. Tātad šīs zaļās obligācijas, par kurām jūs runājāt, ja tās atbilst mūsu reitingu standartiem, tad Eiropas centrālā banka var tos iepirkt. Paldies. Paldies. FDD Merko Bālī. Paldies. Eiropā un e, eiro ir tādā kā. Ka uh, um, aburtajā lokā. Paradoxāli, Grieķija var tiešām um, bankrotēt tādēļ, ka tā nespēs veikt uh, atmaks, uh, atmaksāt savu parādu. Paradoxāli, ka pastāv arī tik stingri nosacījumi, kas tiek uzpui, uzpiesti valstīm, kur eiro ir pārāk stingri, stingrāk par savu ekonomiku, jo ziemeļvalsts Ziemeļa Eiropā ir Vācija citas valstis, kurām ir arī pārpalikumi, pārpalikumi ir starptautiskās uh, bankas, kas ļaunprātīgi izmanto dažādas stratēģijas, kas ir pret korupciju kas ir pret konkurence, piemēram, kā Luksemburga, kur vadīja arī Junkers, nu, tur kaitiem kait, uh, konkurencei. Uh, Tajā pat laikā dienvidu valstis tikai upurē. Dragi, jums jūs īpaši augsts nevērtē nabadzīgi. Jaunās paudzes strādnieki daudz arī cieš no jūsu politikas, no jūsu spekulācijām ekonomikas centrā jābūt cilvēkam un nevis cilvēkam mantkārībai jāpareiz nepieciešamie nosacījumi bankas, taču šiem noteikumiem nebūs nekāda uh, jēga, ņemot uh, vērā, cik liels ir spekulācijas. Banka aizdod tikai tiem, uh, kuri var uh, um, visu atmaksāt, kaut gan nauda ir nepieciešama uh, cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams izdzīvot. Uh, Tātad mēs redzam šo atšķirību starp nabadzīgajiem un bagātajiem. Gan eh, šī atšķirība ir liela Eirozonā pasaulē, un Grieķijas situācija varētu būt tiešām arī jūsu iespēja, ka ekonomikas centrā ir cilvēki un nevis spekulātori. Jautājums, kādēļ izmantot šo finanšu sistēmu, lai veicinātu patēriņu, kam nav īpaši rezultāti? Un kad ir jāstrādā ar šiem uh, trijo, ar Junkeru un visiem pārējiem, lai paskatītu ECB noteikums, varbūt jūs varētu piedāvāt uh, arī uh, uzlabot fiskālo situāciju, lai cīnītos pret nabadzību. Tas ir daudz labāk nekā kvantitīvais veicināšanas pasākums spekulātoriem, bet tiešām mēs esam uz šī bezdebeņa malas. Un tā ir jāstrādā ar daudz citām valstīm arī. Paldies. Uh, now the answer is that... Atbilda ir tāda, ka pirmām kārtām vai nu mums tas patīk vai nē, bankas un tirgi pastāv. Un ir vienīgie kanāli, kas ir mūsu rīcībā monetārās politikas pievē, pietuvināšanai reāla ekonomikai. Atsevišķi šie politika virzieni varbūt var palielināt nevienlīdzību no vienas puses, no otras puses Vai mums nav pašiem sev jāuzdod, jāuzdod jautājums, kas tad ir nevienlīdzības avots, tas ir bezdarbs. Un tāpēc tādā mērā, ka šīs politikas palīdz samazināt bezdarbu, un tā tas pilnīgi noteikti ir, tas pilnīgi noteikti palīdz arī mazināt nevienlīdzību, un tas ir labāk pašreizajā situācijā nekā, ja būtu restriktīva monetārā politika. Ļaut man jums uzdot jautājumu, vai jūs sakat, ka mums vajadzētu palielināt procentu likums pašreizējā situācijā? Mēs tā neuzskatām. Un tāpēc šai ziņā mēs uzskatām un arī redzam uzlabojumus reāla ekonomikā. Uzskatām, ka tas palīdz un tas ir labākais ieguldījums nevienlīdzības samazināšanā. Nu, par otru punktu runājot. Kāpēc slēdzam vienošanās ar citiem tāpat? Faktiski mums ir šo četru priekšsādātāju ziņojums. Un pirmo reizi tas ir tāds centiens apvienot prātus un viedokļus no dažādiem, nu, zināmiem, nu, nezinu, sauksim tās par institūcijām, ja varbūt, nu, lūk, Eirogrupas priekšsēdētājs viens no viņiem, bet faktiski to cilvēku domas, kas ir Eiropas pašā centrā. Šo četru priekšsēdētāju ziņojumi ir bijuši visai veiksmīgi iepriekš un šo ziņojumu secinājumu pēc tam tiek apstiprināti, piemēram, Eiropadomē to apstip, eh, apsto, apstiprina valstu valdību vadītāji, un tas ir noved arī pie Banku Savienības veidošanas. To cenšamies darīt arī šeit. Mēs ļoti labi apzināmies, kādas ir problēmas tieši tā, kā jūs tās aprakstījāt, jā. Ļoti labi mēs zinām, kāda ir situācija. Nav tā, ka mēs tagad tās atklājam šodien, daram, ko varam. Nu, ja neizdosies, tad vismaz būsim mēģinājuši. Thank you, Mr. Liels paldies! Nākamais runātājs Penārs Muņo. Labdien! Trojka uztur šo psihodrāmu par Grieķijas eh, maksāt nespēju, lai izdarītu spiedienu Sipras valdību un lai Grieķijas tautu arī eh, pakļautu sāpīgai taupībai. Taču tā varētu arī uh, Um, atbā, atmaksāt savu parādu atbilstīgi target divu programmai. Tad, tad atbilstīgi jūsu loģikai, kādēļ vienkārši neturpināt šos ārkārtas finansējumu, kas tiek piešķirts Grieķijas bankām, līdz tiks noslēgts sarunas ar kreditoriem. Tālāk par uh, um, peltēs veicināšanas pasākumiem. Mēs varam uh, atbalstīt šīs sistēmas iznošanu nacionāla līmenī ar nosacījumu, ja tas piemērojas parādu monetizācijai, lai varētu at atmaksāt parādu. Taču jūsu plānā jau ir paredzēts ļoti smagas eh, sekas, tātad ekskluzīvi finansēt eh, privātās bankas, bet nekas netiek paredzēts nodarbinātībai un ražošanai. Tad arī ņemot vērā, ka reitingi nepārtraukti mainās, tas viss ietekmē. Tātad, lai atgūtu arī uzticību, uzticību vai jūs tehniski un nevis politiski atbalstītu to, ka tika pārskatīt līguma 123 orgāns, lai varētu tieši finansēt dalību valstu parādus un tādēļ stabilizētu eirozonu. Pēdējais jautājums attiec uz Eiropas centrālās bankas deontoloģiju. Vēlos arī minēt par Benoā Karei paziņojumu maijā Tātad atbildot uz privāto investoru jautājumu, kurai kungs paziņoja, ka Eiropas centrālā banka arī uh, pārpirks parāds. Tad, tad sekas bija konkrēts nominālajie rādītāji samazinājās, akciju tirgu pie, pieauga, eiro samazinājās, taču šis paziņojums tika padarīts oficiāls nākamajā dienā. Tad, tad investori, kas saņem šo informāciju agrāk, varēja arī izmantot situāciju savās interesēs. Otra lieta, manuprāt, ir ECB tādējādi institucionāli tiek ļoti apšaubīti, vai jūs arī veiksiet nepieciešamo izmēģinājumu izmeklēšanu, lai šo lietu atrisinātu. Vai tas bija apzināti tik darīts vai ne, un vai tiks paredzēts iekšējas sankcijas? Paldies! Thank you. Let me be quick. Lielas paldies. Pavisam ātri atbildēšu uz pirmo jautājumu, un tad ilgāk, mazliet garāk uz otro jautājumu. Par pirmo jautājumu runājot lai ko mēs nedomātu par līgumu, mūsu uzdevums nav līgumu grozīt. Tas uzdevums piekrīt valdībām, un vēlētajiem likumdevējiem, nevis iestādēm. Par otro jautājumu. Ļaujiet man pavisam uzmanīgi atkārtot to, ko jūs saucat šeit par skandālu. Ļaujiet man jums pateikt, kāda ir fakti. Un iz, gribu labot jeb kādu veidu pārpratums, kas varbūt radušies attiecībā uz notikušo. Kurei kungs teica, un te citēju, mēs apzināmies, ka ir sezonālas tendences tirgu atbilstīgi sezonai, kad tiek ņemtas brīvdienas no jūlija vidus līdz augustam, un tad parasti ir ievērojami zemāk tirgus likviditāte. Eirosistēma to ņem vērā, īstenojot savu paplašināto aktīvu iepirkšanas programmu, mērani vairāk līdzekļus ieguldot mājā jūnijā pamatojoties uz skaitļiem, kas attiecas uz māja pirmo pusi, kas tiek ziņoti iknedēļas publikācijā eh, par iepirkumu datiem ECB mājas vietnē, kas tika publicēti 11. un 18. māja pēcpusdienā 2015. gadā, respektīvi pirms runas Londonā mērenās aktīvu sākuma posmu ieguldīšanas process, kas sākās maijā un jūnijā, jau bija skaidri redzams, un līdz ar to nekāda pātrinājuma iepirkuma jomā māja otrajā pusē nenotika, tāpēc, ka lūk, šī, šā, tika it kā atklāti šādi plašāki apjomi. Uh, Nē, tā tad mērena līdzekļu ieguldīšana sākotnējā posmā, lai koriģētu pašreizēju tendenci, izvēroties no iespējamās eh, apjoma palēnāšanās vasaras osot. Protams, līdz ar to nav pret no ECB politiskai nostāju, un tāpēc to nedrīkst tulkot kā paziņojumu par kaut kāda veida ECB politikas izmaiņu. Turklāt, kā es jau norādīju vēstulē Orēlijas kundzei, kamēr šī runa, to, to, to kamēr bija runa publicēts, pub, publicēt eh, šīs runas pievakarē ECB mājas vietnē, tā tika publicēta tikai nākamajā rītā, tāpēc, ka bija radusies kļūda iekšējā komunikācijā operatīvā līmenī tajā brīdī, kad runa bija publicēta publicēt, tas bija ārpus uh, ofisa atvēršanas stundām un tāpēc šī kavēšanās. ECB pārskatīja attiecīgās operatīvās procedūras, lai novērstu līdzīga veida kļūmes atkārtošanos tiks nodrošināts papildus pārbaudas arī iekšēji, lai pārliecinātos, ka savlaicīgi tiek publicēts vis, visos laikos un brīžos. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Estera Delange. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, paldies ka jūs izklāstījāt, ko jūs arī gaidāt no visiem šiem skaitļiem un tam līdzīgi. Gribu pievērsties inflācijai un tam, ko jūs teicāt par šo visu. Jūs sakat, ka gaidāt, ka tā pieaugs, bet tāpat laikā mērenā uh, apjomā skatījos uz Vācijas parādzīmju likmu uh, e, un vērtības e, attīstību. Jūs norādījāt, ka ir augsts svārstīgums, bet zinām, ka to vērtība ir samazinājusies. Vai nav tā, ka tā ir zīme arī tam, ka tirgi gaida augstāku inflāciju nākotnē? Tātad varbūt ka kaut kas vairāk notiek nekā tikai cenu svārstīgums. Un tad jautājums attiecīgi ir sastaistīts ar kvantitatīviem veicināšanas pasākumiem. Uh, jeb QE. Jūs sakāt, ka lūk, līdz septem, 2016. gada septembrim tie turpināsies. Kas notiks, ja šīs tirgus cerības un prognozes faktiski nu, piepildīsies un šis pieaugums būs straujāks? Vai tad tomēr šis, pas, šie pasākumi turpināsies līdz nākamā gada septembrim, pat ja inflācija sasniegs 2% vērtību? Un kurā brīdī tad jūs esat paredzējuši tos apturēt? Un vai inflācija, ņemot vērā, ka tas ir viens no jūsu pamatmērķiem, vai tas ir vienīgais iemesls, kāpēc šie QE pasākumi tiek īstenoti? Eh, nu tā, ja varbūt ir kādi citi mērķi un iemesli, varbūt eh, blaknes, kas eh, būtu varbūt liederīgas, ko būtu liederīgi ņemt vērā šai kontekstā un lai attaisnot šīs programmas turpināšanu pat tajos gadījumos, ja tā vairs nebūs nepieciešama inflācijas koriģēšanai. Paldies. Paldies. Protams, iemesli, kāpēc šī pārcenošana valsts parādzīmēs nesen notika, ir dažādi. Viens bija tas, ka tik, jā, varētu būt nu, paredzēta tāda lielāka inflācija, bet tas ir tikai viens no iemesliem, kas cits likts priekšā. Ja tas tā būtu, tad, protams, tas nozīmētu, ka QE faktiski ir nesuši rezultātus un tirgi paredz tieši to pašu, ko mēs, respektīvi, ka mēs mērķi sasniegsim. Turklāt, ja Šī programma turpināsies līdz 2016. gadam. Un ja to tirgi lēstu kā no nu, ekscesīvu, kā pārliecīgu, un tad tas nozīmē, ka viņi gaida panākums vēl lielākā mērā, nekā mēs paši tos paredzam. Jebkurā gadījumā. Šobrīd mēs mūsu mērķu sasniegšanu sagaidām 2016. un 2017. gadā un paredzam tos 1,8% apmērā. Un tas ir priekšnosacījums. Un tas ir pilnībā atkarīgs, mūsuprāt, tas ir piln, sasaist, eh, atkarīgs no tā, lai, ka pilnībā tiek īstenot programma tā, kā tā pašlaik ir izstrādāta. Respektīvi, mēs šo augstāko inflāciju turpmākajiem diviem gadiem paredzam tikai tāpēc un tieši tāpēc, ka tiek pilnībā īstenota šī programma. Vai tas ir vienīgais iemesls, jūs vaicājat, kāpēc mēs to darām, vai cenu stabilitāte ir vienīgais iemesls? Atbildi ir jā. Jā, mandāts mums no, uz, nosaka zināmas prasības, un tur tiek runāts tikai par cenu stabilitāti. Tomēr, un tas, protams, nozīmē arī to, ka cenu stabilitāte faktiski ir visplašāk ietvarošs eh, mērķis, nekā tas varētu sākotnēji šķist. Uh, E, to cenšoties nodrošināt cenu stabilitāti, mēs vienlaicīgi arī apzināmies, ka mūsu monetārā politika e, pozitīvi ietekmē arī bezdarbu, ļauj samazināt šo ražošanas plaisu un atbalsta ekonomikas izaugsme. Tāpēc šai ziņā šis cenu stabilitātes mērķa pasāk, īstenošanas centiens pietuvina mūs arī tiem mērķiem, kas tautu ciešāk saistīti ar ekonomikas reālo pusi. Paldies! Jākubs van Baidzakers. Priekšādātāji, paldies! Dragi kungs, vienmēr, protams, ārkārtīgi liels prieks jūsos klausīties, lai arī jūs nestāstījāt sīkāk par Eirozonas nākotni sīkāk, bet es gribu pievērties Grieķijai Vajadzētu par jūsu organizāciju, kā organizāciju, kura darbojas uz noteikumu pamatiem. Ja Grieķija pārtrauktu atmaksāt aizdevumus starptautiskiem kreditoriem, tad mēs gribam zināt, kas notiktu ar ELA Grieķu bankās un it īpaši kād, kāds būtu juridiskais pamats, lai ECB varētu pielikt punktu steidzamības likviditātes pasākumiem šādā gadījumā. To jautāju tāpēc, ka grib atsaukties uz faktu, ka Grieķijas bankām ir īpaši liels risks īstermiņa parādzīmju jomā. Un, Un, ja starptautiskie parādi netiks nomaksāti, tad tas varētu būt kaitējoši. Līdzīgā veidā gribu jums arī vajadzāt, kam būtu jānotiek, lai tiktu samazināt pats, eh, lai samazinājums Grieķijas valdības aizdevumu tiktu samaz, eh, lai šis aizdevums tiktu samazināts. Un vairāk pievērstos ilgtermiņu parādzībām. Un visbeidzot, gribu vaicāt, kāda ir, kāds ir jūsu domas par Grieķijas iespēju aiz, aizņemties no ESM Thank you. Paldies ļaut mums šķiet vis, pie, dot visu tādu vispārīgu atbilstu. Es nevēlos ja tagad spekulēt un sprillēt par iespēju vai, vai maksājumiem. Mēs zinām, ka Grieķijas vadītājs ir apsolījis, ka saistības tiks izpildīts, maksājumi tiks veikti savlaicīgi un pilnībā. Un tāpēc ir pilnīgi bezjēdzīgi man tagad spekulēt, ko mēs darītu, ja gādījumā šie maksājumi netiktu veikti šobrīd. Otrais punkts par ELA un lēmumu pieņemšanas procesu šai gadījumā. ELA lēmumi ir Nacionālās centrālās bankas lēmumi un nevis ECB valdes lēmums. Nacionālā centrālā banka iesniedz pieprasījumu, lai tā piešķirtu pilnvaras palielināt ELA bankām, piemēram, Grieķijas bankām šajā gadījumā un valde savukārt var tikai un vienīgi paust iebildumus, ja par to nobalso divas trešdaļas. Tas tāpēc, ka tajā gadījumā, kad steidzamies likvidētas atbalsts tika izstrādāts kā instruments monetārā savienības aizsākumos, pastāvēja doma, ka nepieciešams atsevišķas eh, Nacionālo centrālo banku rīcības spējas telpas paturēt. Un eh, tāpēc uzraugs var tikai iebilst. Doma tā tad ir tāda, ka, nu, varētu būt, piemēram, bankas, kas izgāž daudzās un dažādās valstīs, tad labāk šos banku problēmas varētu risināt Nacionālā centrālā banka ar saviem lēmumiem. Un tāpēc tas ietvers ir šāds. Lielā mērā tas saistīts tieši uz um, principiem un uzskatiem tajā laika posmā, kad instruments tika izveidots. Bet te gribu tagad atgādināt, ka ne jau ECB valde pieņem šādā gadījumā lēmumu. Lūk, ir vajadzīgs arī īpašs vairākuma noteikums, noteikuma izpildīšanās, lai šāds iebildums arī varētu tikt iesniegts pret Nacionālās bankas lēmumu. Jūsu teiktais par to, ka Grieķija varētu aizņemties no ESM. Nu, par to ir notikušas debates, diskusijas Es neesmu kurš pārliecināts, un te man, protams, jāsakās ļoti piesardzīgi. Es neesmu pārliecināts, ka pašreizējā ESM līgumā ir atļauta šāda iespēja. Bet, nu, man tiešām jāsakās ļoti piesardzīgi. Simtprocentīgi par to pārliecināts neesmu. Tāpat laikā, vai tad nav kādas citas iespējas? Ātri sināt SNP holdinga refinansēšanu. Ir taču arī citi kanāli, ko var izmantot. Un īpaši svarīgi, un tas vienmēr ir bijis svarīgi, bet šobrīd tas ir īpaši svarīgi, pievērsties tam būtiskākajam, respektīvi nepieciešamai nonākt pie vienošanās nevis domāt tīri par finansēšanas tehnisko pusi, kā tas notiktu un kā tas tālāk tad faktos izpaustos, nē. Bet pamat, pamatlietas ir divas, nu, respektīvi divas tādas grupas, teiksim tā. Viens ir nepieciešams panākt uh, vienošanos par politikas pasākumiem un mēriem, kas jāizteno Grieķijā, lai šī vienošanās varētu kalpot par pamatu Eirogrupas dalību valstu lēmumam. Ja Eirogrupas dalībvalstis nolemtu par pamatoties uz šādu vienošanos ierēģņu um, līmenī, tad izmaksas nākamajiem 12 mēnešiem varētu tam sekot. Un ļoti liela daļa šo piešķīrumu būtu eh, SVF līdzekļi. Ja nebaldos, tad 16 no 21 miljārda kopumā. Bet SVF saka, ka viņi šos līdzekļus var izmaksāt tikai tad, ja viņi saņem pietiekamu, ja viņiem ir pietiekama pārliecība un apliecinājumi par to, ka šī turpmākā programma tiks e, refinansēta. Jo viņi uzskata, un šai, protams, šim uzskatam piekrīt daudz iestādes, ka tālāks finansējums ir vajadzīgs. Un tas ir šis otrs prasību kopums, respektīvi dalību valstīm ir jārisina arī šis jautājums. Tām ir jāsniedz atbilde SVF, lai SVF varētu šodien izmaksāt attiecīgos līdzekļus. Un tas ir vajadzīgs, tas ir svarīgi. Nav viegls jautājums, nē, mēs visi ļoti labi saprotam to, bet tas ir ļoti svarīgi. Un nu, tad, tad lūk, divas tāda prasība kopuma, kam jāizpildās. Paldies. Thank you. Indeed, strong paldies, ļoti, nu, spēcīga atbildība jāuzņems tieši Grieķijai un arī dalību valstīm. Markus Ferbers tālāk. Jā, ja, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināti šeit. Man ir divīs jautājumi. Pirmais saistībā ar kvantitatīvās eh, veicināšanas pasākumiem Nesen SVF pasākumā jūs pats izteicāties, ka šī politika ir īstenojama tikai kombinācijā ar politiskiem pasākumiem, kas vienu otru papildina un ir savstarpēji saskaņoti. Tikai tā tas var dar darboties un radīt fiskālus, uh, eh, fiskālus uzlabojumus. Un līdzīgi arī izrunājoties par eh, monetāros politikas pasākumiem Un jūs nesat, protams, politiski iestādi, kā es vairāk kā to šodien esat teicis, bet gan eh, Eiropas centrālā banka. Kā darbojās īsti eh, šī darbība saistībā ar monetāriem eh, pasākumiem, vai netiek reducēta drīzāk? Visotrkārt, otrs jautājums par kapitālu palīdzību Grieķijas bankām likviditātes palīdzības programma ELA. Noregulējuma mehānisms runa par to, ka e, tādu patvaļīgu līdzekļu uzkrāšanu jau gan iztiek pārmests, ka e, šeit rodas tieši pretēji situācijas. Kā jūs vērtējat Königas kundzes izteikumu par tieši šo tēmu? Well, I'm, I'm not sure I can have. Es nezinu, vai es varu eh, komentēt Kēnigas kundzes sacīto, bet par pirmo jautājumu es varu sacīt šādu. Tātad var pastāstīt, ko monetārā politika var darīt un ko tā nevar darīt. Monetārā politika var nodrošināt un palīdzēt nodrošināt ciklisku atveseļošanos, respektīvi atveseļošanos nākamo divu gadu laikā. Atveseļošanos, kur cikliskās komponentes, piemēram, bezdarbā, tiktu risinātas un cerams izzustu. Bet tas nevar dot atdevi. Tur ir netiešie efekti, protams, eh, kur eh, nosacījumi, kas ir jāizpild, bet uh, Eh, tās nevar dot eh, struktūrālu atvesļošanos, kas nozīmē to, ka tikko cikliskā monetārās politikas ietekme ir beigusies, un ja nav progresa struktūrālajā pusē, tad būs eh, lejupējošs spiediens uz cenu stabilitāti atkal, vai arī spiedieni uz cenu stabilitāti, kuru nevar atrisināt ar monetārās politikas palīdzību. Uh, Struktūrālais progress var tikt sasniegts tikai izmantojot eh, ar struktūrālo politiku īstenošanu, nevis ar monetāro politiku. Tieši tādēļ es uzstāju tik bieži uz to, ka monetārā politikai, lai tā varētu pilnvērtīgi palīdzēt atvesaļoties, tur ir nepieciešama eh, pa papildināt to ar pārliecinotu struktūrālu darbību. Paskatoties uz bezdarba līmeni, Šobrīd tas ir virs 11% vidēji Eiropas zonā. Un tas noslēp eh, milzīgās atšķirības eh, bezdarba līmeņos nacionālā skatījumā. Citur ir eh, augstāk par 11%. Paskaroties uz pirmskrīzes gadiem 2007. piemēram, vai jums liekas, ka tur bija īpaši zemāk šie līmeņi? Nē, tur cipars bija 9% aptuveni. Un ļoti ilgu laiku. Tas kaut ko tomēr mums saka. Bija aptuveni 9% ilgu laiku, kad cikliskās politikas mainījās. Tās vairs nav tādas pašas, kā bija. Daudzām valstīm desmit gadus pirms krīzes paskatoties, tie bija gadi, kad eh, tekošā valdības tēriņi ievērojami auga, uh, finansējot to no nodokļu palielināšanas un publisko investīciju samazināšanas, kas šobrīd ir sasnieguši ļoti zemus līmeņus, atbilstoši aptuveni 90. gadu vidumu. Bet neskroties uz šo milzīgo pieaugumu pašreizējā publiskajos tēriņos, mēs neesam redzējuši īpaši samazinājumus bezdarba līmenī. Tas principā pasaka to, ka eh, situācija darba tirgu bet līdzīgi tas būtu arī produktu tirgu. Tā, tā ir situācija, kur monetārā politika neko daudz nevar ietekmēt. Tā ir situācija, kas būtu jārisina ar struktūrālām reformām, ar struktūrālu politiku, kur pirmkārt būtu jāpalielina konkurence produktu un pakalpojumu tirgos, kas, starp citu, palielinātu faktisko e, pirkums spēju pirktspēju, arī algām un izlīdzinātu nevienlīdzības darba tirgu. Paldies! Paldies! Juanas Fernandes Alvarez kungs. Gracias, presidente. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, saņemt atbildi uz jautājumu, kur uzdevu. Saskaņā ar informāciju, ko ir sniegus parlament, ko sniedz parlaments un komiteja, piecas dalību valstis šobrīd varētu izpildīt šos kritērijus mainot procesus un eh, nepieciešamos juridiskos nosacījumus Bulgārija, Polija, Čehija, Rumānija un Zviedrija varētu prasīt iestāšanos Eirozonā, ja pastāvētu politiskā vēlme to darīt. Tā ir līgumā rakstīts, tur ir vairāki panti, kas nosaka to, ka uh, Dalību valstu valdībām jāstrādā pie tā, lai izpildītu konverģences kritēriju, un tikko tas ir izdarīts, viņiem ir jāpiesakās iestājai Eirozonā. Pēdējos mēnešos ir bijušas liels diskusijas par to, eh, kā eh, uzlabot situāciju Eirozonā. Jūs runājat par piecu priekšsarētāju ziņojumu, kuru mēs gaidām. Uh, Vēlos tikai uzsvērt to, cik svarīgs ir jūsu pieminētais kvantu lēciens Eirozonā, lai uzlabotu tās pārvaldību, bet es vēlos arī uzsvērt to, ka šīm valstīm kurus es minēju, ja neskaita Dāniju un apvienoto karalisti, tad pārējām šīm piecām, kas izpilda ekonomiskos kritērijus, viņiem ir jāvirzas uz priekšu integrācijas procesā Eiropā, lai uh, nodrošinātu solidaritāti fiskālajā politikā, banku savienības jomā un, protams, demokrātiskajā funkcionēšanā, jo tas būtu iegums visām Eirozonas valstīm. Paldies! Paldies! Atgriežoties 3-4 gadus pagātnē, mēs redzējām, ka valstis pievienojas Eirozonai. Citas valstis tikpat apņēmīgi sakcija, ka nekad nepievienosies eiro. Lai arī šīs jūsu pieminētās valstis izpilda ekonomiskos kritērijus konverģencei, viņa politiskā griba nav vai nav šobrīd vēl sasniegusi tādu līmeni, kur tās būtu gatavas iestāties šajā savienībā. Un mums vajadzētu respektēt šo vēlmi. Sākumā likās, ka plašāka monetārā savienība būtu mūsu mēķis, un tā tas arī ir lielā mērā, bet šodien, ja mums ir jāizlemj, vai tērēt mūsu enerģiju savienības paplašināšanai, vai tērēt enerģiju, lai padarītu esošo savienību stiprāku. Tā kā mums ir jāpaplašina integrācija fiskālajā un politiskajā jomā, es noteikti izvēlētos otro pieeju. Paldies! Paldies! Pablo Zalba tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Atgriežamies pie Grieķijas vēlreiz. parāda restruktūrizācija, tas, ko uzsver Grieķijas ministrs. Kāds ir jūsu viedoklis par restruktūrizāciju? Vai tā, jūsuprāt, ir prioritāte, ņemot vērā to, ka procentu likmes eh, var, ir zemāks eh, nekā citās Eirozonas valstīs? Vai tomēr prioritāte būtu jāliek uz izaugsmi? Tāpat mēs zinām, ka izaugsmei vajadzētu būt lielākai prioritātei kopā ar reformām, kas varbūt īstermiņā var dot negatīvu ietekmi. Tā vietā, lai Grieķijas valdība uh, pārāk konservatīvas rektorizāciju, viņam varbūt viņām vajadzētu domāt, kā mazināt negatīvo ietekmi reformai un nodrošināt izaugsmas atgriešanos. Otrakārt, jūs Ferēras kundzei atbildējāt, Ja būtu kaut kas absolūti neparedzams, tad ir nepieciešams tāds kā kvantu lēciens un kaut kas nepieciešams te spēcīgāka savienība, visdrīzāk monetāra savienība, uh, Un tas nav kaut kas tāds, ko jūs varat darīt, ka tas ir dalību valstīm jādara, bet tā, eh, kā jūs sacījāt 12. gada vasarā, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai dalību valstis izdarītu to, kas tām ir jāizdara. Kas attiecas uz politisko līmeni, ja tiešām notiek kaut kas uh, neparedzēts, ko ECB vēl var darīt, lai dotu dalību valstīm laiku sasniegt šo eh, kvantu lēcienu. Paldies! Thank you. Paldies. Teikšu tā. Es ne, nevēlos uh, runāt par to, vai parādu restruktūrizācija ir nepieciešama vai nē, jo tas nav centrālās bankas kompetence, tā ir nodokļu maksātāja nauda gal galā. Bet varu jūs par, uh, jums atbildēt uz pirms tam sacīto. FSF aizdevuma procentu likums šobrīd ir 0,5%. Vidējais termiņš ir virs 30 gadiem. Pašreizējās parāda apkalpošanas izmaksas Grieķijai nākamajiem četriem gadiem ir aptuveni puse no tā, kas ir citām dalību valstīm. kas nav varbūt tās kodovalstis vai, vai stresa valstis. Tā kā šie rādītāji diezgan labi. Vai uz to būtu jākoncentrējas vai nē, un tas lai paliek jūsu ziņā izlemt. Protams, ka izaugsme ir nepieciešama. Un tas, ko es jau vairāk kārt esmu sacījis, ir nepieciešama un varētu būt nepieciešama spēcīga vienošanās uh, kur izaugsme nāk kopā ar sociālo taisnīgumu, kopē, kopā ar fiskālo ilgspējību un finanšu stabilitāte, eh, risinot OMPL problēmu Grieķu banku sistēmā. Fiskālā stabilitāte nepieciešama, jo ja es nāku klajā ar likumdošanas aktu piedā priekšlikumiem un solu cilvēkiem, Eh, es ļoti vispārīgi izteikšos, nevēros, eh, nevēlos pārāk detalizēt izteikties. Ja es apsolu cilvēkiem nu, not, noteiktu ienākumu plūsmu nākamos simts gadus, piemēram, tām būs un visdrīzāk tā arī būs jau pozitīva ietekma uz šodienas pieprasījumu, ja cilvēks saprot, ka tas fiskāli ir ilgspējīgi. Bet ja cilvēki uh, nedomā, ka tas ir ilgspējīgi, tad ietekme uz šodienas pieprasījumu būs daudz mazāka. Un to ir pieredzējuši daudzas valstis Eirozonā, kas ir pieņēmuši likumdošanu par tēriņiem, kas nav ilgspējīgi, vai arī kas ir vairāk kārt mainījuši domas par to, e, kāda veida likumi e, ir nepieciešami. Līdz ar to uzsvars ir uz noteiktību. Un tas var ietekmēt šodienas pieprasījumu. Es, manuprāt, pietiekam vispārīgi esmu izteicies, lai to nevarētu identificēt ar kādu konkrētu diskusiju Grieķijā, bet tāpat laikā man analoģija pietiekam skaidra. Ir nepieciešama izaugsme un sociālais taisnīgums kopā ar fiskālo stabilitāti un šādā gadījumā, protams, arī finanšu stabilitāti. Otrs jautājums kā var dot ilgāku laiku kvantum lēci, kvantu lēcienam vai vispārējām eh, struktūrālu reformu procesam Eirozonā. Nu, no monetārās politikas viedokļa tās tā ir neatņemama daļa saistībā ar to, ko sacīja iepriekš. Monetārā politika palīdz cikliskai atvesaļošanai. Monetārā politika palīdz eh, tikt cauri grūtiem laikiem, bet nevar dot uh, pastāvīgi struktūrāli augstāka rezultāta līmeni. Paldies! Alfreds Santkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Kvantitatīvā veicināšana izskatās, ka konsolidē izaugsmē Eirozonā, bet mēs baidamies, ka izaugsmē ir trausla un ka tā nav pietiekami stipra un nerada tik daudz darba vietas, cik mēs vēlētos. ECB uz to uh, reaģēja, sakot, ka Eirozonā ir nepieciešams vairāk struktūrālās reformas. Mantra, kurai sako jau vairākus gadus. Tomēr produktivitātes izaugsmi ir, līdz šim ir radījusi uh, samazinoties um, darba spēka izmaksām uz vienību. Un tas, manuprāt, radīs cits problēmas darba tirgu. Vai varētu būt, ka pašreizējā uh, politikas uh, Eh, situācijā mēs virzāmies uz tādu situāciju, kas nav tā labākā. Mm, tādējādi tiek palielinātas eh, atšķirības ekonomiskā ziņā starp dažādām Eirozonas valstīm. Vai jūs nepiekristu, ka, ka pirmā prioritāte pirms jebkāda kvantu lēciena tiek mēģināta ir nodrošināt, ka tiek veikti pasākumi, lai apturētu šīs reģionālās un nacionālās atšķirības tā vietā, lai ļautu tām pieaugt? pat ja eh, tādējādi tiktu apdraudēta stabilitāte. Es nevarētu nepiekrist. Es piekrītu pilnībā. Monetārā politika var palīdzēt cikliskā atvesļošanas procesā. Vai tā var palīdzēt palielināt produktivitāti? Nē. Tam ir jānotiek uz citu faktoru rēķina izglītība, prasmes, konkurence, preču pakalpojumu tirgu un tā tālāk. Tur ir garš saraksts ar faktoriem, kas mainās e, no valsts uz valsti. Tās nav, tie nav vienādi. Bet vai tas ir pietiekams iemesls, lai mainītu monetāros politikas virzienu? Nē. Nē jo šāds monetāras politikas virziens nodrošinās cēnu stabilitāti, kas ir definēts tādā veidā, kā to aprakstīja iepriekš, līdz ar to tas nav pietiekams iemesls monetāras politikas maiņai. Vai mēs, nodro, vai mēs uh, esam pārliecināti, ka simtprocentīgi tiks nodrošināt uh, monetāras politikas mērķi, stabils, zemāks bezdarba līmenis? Nē, nē, ir nepieciešams vēl ļoti daudz lietu. Vai mums vajadzētu nogaidīt šo manis pieminēto kvantu lēcienu, jeb ieguldīt enerģiju labākai Eiropas pār, Eirozonas pārvaldībai, jo neesam panākuši nepieciešamās eh, struktūras, lai tās būtu pietiekami stabilitātes. Es nedomāju, ka šīs lietas ir savstarpēji izslēdzošas. Mums vajadzētu virzīties uz lielāku konverģenci un tāpat laikā jautāt sev, vai šīs monetārās savienības konstrukcija ir pietiekami stabila un noturīga, jeb, kā es norādīju iepriekš, tomēr trausla. Un mums ir jā, jādomā, kā risināt šī problēma. Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs divas lietas var iet kopā, bet mēs varam uzlabot pārvaldību, eh, izveidojot stabilu vienotu struktūru valstīm, kas ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Tāpat laikā valstis, kas eh, iet uz konverģenci, uh, var palīdzēt risināt e, mūsu savienības vājos punktus daudz vienkāršākā veidā. Paldies! Pēdējais runātājs, mūsu FC līdzreferents, Juans Manuels Fernandes. Eu queria saudar a presença do Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uh, apsveikt jūs, dragī kungs, šeit mūsu komitejā, sveikt jūs, pateikties par paveikto darbu, par kompetenci un uzticamību, uh, kur uh, esat piešķīris jūsu vadītāji iestādē, un vēlreiz paldies par paveikto darbu. Man ir divi jautājumi. Dažas e, dalību valstis ir sasniegušas vēstures zemākos punktus e, procentu likmēm. E, manā valstī pat ir negatīvais līmenis, kas vēl ir nepieredzēts. Kāds ir APP, kāda ir APP loma šai procesā? Jo, manuprāt, vismaz daļēji tas ir saistīts ar reformām, kuras īstenoja dalību valstis lai tas vispār varētu notikt. Netika īpaši daudz līdz šim runāts par Eiropas monetāros savienības reformu, kas ir nepieciešama, bet vēlējos pajautāt par to. Pirmkārt, vai jums liekas, ka tas ir pozitīvi, ka SVF vajadzētu izveidot eh, Eiropas monetāro fondu un ka varbūt eh, vajadzētu arī īstermiņā Uh, respektīvi, kā ilgtermiņā vajadzētu budžetu veidot, nevis vidējā, kā tas šobrīd tiek darīts. Well, the cur... <laughs> Excuse me, the current level... Pašreizējais uh, procenta uh, likuma līmenis lielākai daļai valstu, agrāk tā sauc par stresa valstīm, pam, pamatā ir tāds kopīgs produkts, rezultāts tām reformām, kuras valstis ir īstenojušas. Un sekmīgajām valsts politikas programmām, kas tika īstenots. Un trīs faktoriem - pašreizēji tirgus situācijai un treškārt, protams, kvantitīviem veicināšanas pasākumiem un monetārai politikai. Otrais, trešais, protams, ir savstarpēji saistīts. Tas, ko mēs esam redzējuši nesen, februārī, martā, šie procentu likuma līmeņi ir mainījušies, kā jūs redzējāt, ir cenu izmaiņas bijušas, svārstīgums, nu tāds ir arī skaidrojums. Bet, ja mēs prasām sev, kas varētu nodrošināt pastāvīgu zemu parādu apkalpošanas maksu, uh, tad eh, atbilde aizvien mazāk meklēja monetārajā politikā un kvantitatīvajā veicināšanā, bet kādā brīdī tie būtu pat jābeidz. Atbilde aizvien vairāk ir meklējama spējā, kuru šīs valstis būs uzkrājušas, izveidojušas uz to brīdi, lai radītu izaugsmi un lielāku produktivitāti. Un tur, kur tas ir nepieciešams, īstenojot to caur reformām. Vēl nevajadzētu aizmirst vēl vienu aspektu. Fiskālā konsolidācija. Viens no iemesliem pašreizējai atvesļošanai ir tas, ka fiskālajā joma, jomā eh, šīs pretvējš, ar kuru saskārāmies, vairs nav jūtams, jo ir progress sasniegts fiskālajā konsolidācijā. Tādēļ ir svarīgi vidējā termiņā atjaunot fiskālo stabilitāti, darīt to tādā veidā, lai nebūtu augšupējošs spiediens uz procentu likmēm no tās idejas, ka atsevišķas fiskālas pozīcijas ir eh, ne, ilgtermiņā neusturamas tā bija viena no problēmām, ka, ka vairākām dalību valstīm e, ieņemtās pozīcijas tirgū tika vērtētas kā e, ilgstoši neusturamas. Līdz ar to ir jānodrošina, lai e, īstermiņā un vidējā termiņā šīs problēmas tiktu atrisināts, lai līdz brīdim, kad monetārā politika ir beigusi savu e, ietekmi uz ciklisko faktoru, tad gan fiskālajā ka monetārai pusē būtu radīta stabilitāte, izaugsme un, protams, zemes procentu likmes. Paldies! Paldies! Palicis laiks tikai vienam brīvās mikrofona procedūrā, vienam jautājumam. Dragi kungam jādodas prom ir. Olle Ludvigsons ir pirmais manā sarakstā. Tack så mycket. Eh, du talar ofta om... Eh... Paldies. Jūs eh, bieži vien pieminējāt eh, struktūrālās reformas kā papildinājumu monetārai politikai, bet varbūt es kaut ko nesapratu. Jo tāpat laikā jūs sacījāt, eh, ka ir nepieciešama vienlīdzība, dzimuma vienlīdzība tā skaitā pa pamatotas reformas, eh, kas nodrošinātu šo vienlīdzību, tam vajadzētu dot ieguvumu Eiropas ekonomikai. Tas varētu uzlabot eh, izaugsmi un bruto IKP varētu augt eh, pat par 10%, ja būtu nodrošināta vienlīdzība. No, no translation. Problēmas tūkojumā, acīm redzot.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 Vēlreiz, jūs bieži vien pieminējāt struktūrālās reformas kā nepieciešamo papildinājumu monetārai politikai. Varbūt, ka es ne kaut ko ne tā sapratu, jo jūs runājat arī par vienlīdzības nepieciešamību starp vīriešiem un sievietēm kā svarīgu faktoru šajā aspektā, un tas man radīja izbrīnu labas reformas vienlīdzības uzlabošanai varētu dot e, lielu iegūmu Eiropas ekonomikai. Viens pētījums ir konstatējis, ka vienlīdzība ir laba izaugsmē. Bruto iekšzemes koprodukts e, varētu atsevišķās jomās līdz pat 10% pieaugt. Un būtu ļoti labi, ja vienlīdzība tiktu garantēta. Tas būtu labi arī darba tirgumu jo tādējādi mēs varētu pilnvērtīgāk izmantot eh, visu cilvēku spējas un kompetences. Ludvigsam kungs, jums tiešām ir jābeidz šobrīd jautājumu uzdošana. Tieši tādēļ vienlīdzība ir tik svarīga, un tāpēc eh, jautājums, kāpēc jūs vairāk nerunājat par vienlīdzību, ja jau tas ir saistīts ar izaugsmas iespējām, un e, izaugsmē gal galā ir kaut kas ļoti svarīgs Eiropā. Priekšsarētājs. Krīcos kungs, viena minūte, pavisam īsi uzdot savu jautājumu. Jā, paldies priekšsarētāji. Es tad, pr protams, uzdošu ar Grieķiju saistīti jautājumu, kā jūs saprotat, dragī kungs. Jums ļoti pozitīva loma Eiropas Savienībā tā skaitā dienvidos un Grieķijā, tomēr sarunas starp Grieķiju un e, iestādēm, mēs zinām, ka tur situācija nav tā labākā, un jūs esat e, persona ar ļoti lielu ietekmi. Kas jūsuprāt būtu jādara šobrīd, pēdējā sarunu fāzē? Ir kādi 3-4 faktori, kas varētu ietekmēt e, notikumus un tad varētu izvairīties no negatīva iznākuma. Piemēram, vai jūs varētu ierosināt Grieķijas pusē, likt uzsvaru uz diviem, trim elementiem varbūt? Nu, varbūt ne burtiski jūs, bet ECB kopumā, vai jūs varētu būt elastīgāki noslēguma fāzē kā Eiropas centrālā banka? Jo man bail, Nu, es esmu opozīcijā, es kritizēju valdību, bet man bail, ka mēs visi kopumā cietīsim no negatīvu iznākuma. Cenšoties aizbāzt šo caurumu saistībā ar Grieķiju, bet varētu rasties milzīgs eh, caurums citām Eirozonas valstīm, kā to Ferērs kundze pieminēja. Varbūt jūs varētu uzņemties iniciatīvu tomēr sarunu pēdējā posmā. Thank you. Let me first. Uh, uh Paldies. Vispirms atbildēšu pirmo jautājumu. Es pilnībā varu jums piekrist. Visi dati norāda uz to, ka tur, kur ir uh, dzimuma līdztiesības mērķi, tad arī uh, darba tirgus ir daudz aktīvāks, nodarbinātība lielāka. Tajā pat laikā. Vai nu tas būtu tagad Eiropas centrālās bankas uzdevums par šo runāt? par šiem ekonomiskās politikas jautājumiem. Jūs noteikti zināt, ka ja man jau arī teica, ka man nevajadzētu pārāk izteikties par struktūrālajām reformām, ka centrālās bankas tagad visu norāda, visur kā tas ir jādara. Es domāju, ka mums tas ir, protams, jādara, jo tad, kad ir uh, šāda situācija, tā, tas uh, tad, tad ierobežo arī mūsu standarta īstenošanu, un tajā gadījumā mums ir arī jārunā, ja tiek ierobežots mūsu darbs. Vairs sniegt jums daudz piemēru par šo, kur 70., 80., 90. gados centrālās bankas izteicās par dažādiem jautājumiem, kas nebija cieši saistīti ar monetāro politiku, bet es došu vēl vienu pretēju piemēru. 2000. gadu sākumā, laikā no 2000. līdz 2005. gadam, eh, regulējumi par finanšu stabilitāti ir svarīgās uh, valstīs tik vienkārši iznīcināta visu šī regulēšana, un tajā laikā mēs um, nepieņēmām, ka finanšu stabilitāte tagad būs centrālo banku pārziņām. Taču Vai tādā situācijā būtu saprātīgi attiecīgo valstu centrālajām bankām izteikties par uh, finanšu noregulējumu un par to, kā šis finanšu noregulējums vienkārši tika iznīcināts? Bet nu es varu tikai jums piekrist. Jā, mums tas ir jāpatur prātā tad, kad mēs arī strādājam pie struktūrālajām reformām, kas ir jāīsteno valstīs, lai uzlabotu uh, ekonomisko potenciālu ražošanu. Otrs jautājums. Nevēlos iedziļināties detaļās par uh, sarunām. Uzskatu, ka tagad abām uh, pusēm ir jāatrod kā kompromiss, vēlreiz atkārtošos, um, kompromiss, kas nonāk pie ļoti spēcīga vienošanās ar sociālo uh, taisnīgumu, fiskālo stabilitāti un izaugsmi. Neaizmirsīsim, tad, kad arī atbildēju jau iepriekš uz Veveiceru kungu jautājumu, ir jābūt diviem elementu klāstiem. Uh, Viens, tātad, kas attiec uz pašu vienošanos, pašu politisko vienošanos saturu, un otrs ir uh, finanšu jautājumu klāsts. Paldies! Liels jums paldies, uh, dragi kungs! Tik tiešām jāsaka, ka šis bija ļoti svarīga viedokļa apmaiņa. Mēs jums pateicamies par uh, jūsu atvērtību, gatavību runāt par visiem jautājumiem. Un mēs, es varu atbalstīt jūsu sacīto, un es ceru, ka visi ļoti uzmanīgi arī uzklausīja un sadzirdēja jūsu viedos vārdus. Paldies! Ja kolēģis, let's. Godatie kolēģi, turpināsim sanāksmi. Man ir daži priekšstādātā paziņojumi. Un tad es nodošu uh, vadību mūsu pirmajam vicepriekšsēdim. First with the summary of recommendation and the um, par rekomendāciju lēmumu, kas ir pieņemts 11. jūnijā koordinatoru sanāksmē. Komisijas priekšsēdz Junkers un komisārs Moskovisī nāks klajā ar komisijas pakotni par fiskālo caurskatāmību kopīgajā sanāksmē 2. jūlijā. Līdz ar to mēs sagaidām auglīgu viedokļu apmaiņu arī par šo ļoti aktuālo jautājumu. Vicepriekšsēdētājs Dombrovskis ieradīsies kopā ar komisāru Moskovisī, lai nu noturētu dialogu par budžeta projekta plāniem novembra sākumā. Koordinātori arī lēma uzaicināt esošo referentu, ēnu referentus, kas strādā pie banku struktūrālajām reformām, lai visi varētu satikties un mēģināt vienoties par tekstu uh, Uh, ko varētu atbalstīt komitejas uh, pēc iespējas plašāks vairākums, un tad ziņot atpakaļ koordinatoriem, un tad koordinatori arī pieņem savus lēmumus. Referentu anu referentu sanāksme tiks sasaukta, un uz šo sanāksmi tiks uzaicināta arī koordinatori, un arī izstrādās atzinumu par uh, vienotā uh, digitālā tirgus aktu šī, par šo failu ir atbildīga sociāla demokrātu grupa. Soliens arī piedalīsies Rīgas konferencē par uh, IAS uh, regulu 25. jūnijā. Koordinatori arī vienojās uzaicināt arī ekspertus uz uzklausīšanu. Par, ir vēl jālēm, kādā formā tā tas notiks. Koordinatori arī apstiprināja rezolūcija projekts, tātad viss šis saraksts arī ir atrodams protokolā. Un visbeidzot, jaunākā informācija par trialogiem. Vispirms, ļoti laba ziņa. Ļoti pozitīvi noslēdzām trialogu kopā ar budžeta komiteju pār FC regulu. Kā jūs zināt, mēs balsojām šonedēļ un uh, rezultāts tiešām lielisks arī mē, mums izdevās gūt labus rezultātus, ņemot vērā īsos termiņus, un esam ievērojuši, uh, ievērojami esam uzlabojuši komisijas priekšlikumu, ņemot vērā arī abu kopīgo komiteju balsojumu par mandātu. Tālāk par apdrošanas, apdrošināšanas trialogu piektais uh, trialogs notiks, notika 8. jūnijā. Ir panākt vienošanās par aptvērumu Tātad esam vienojušies par darbības jomu un vēl runājam par citiem jautājumiem, par profesionālo apmācību, par produktu informācijas dokumentu. Nākamais trialogs notiks 23. jūnijā. Par um, um, tās ir finanšu trialogu, tas notika 3. jūnijā, tika panākts arī nopietnas progress darbā pie vairākiem politiskiem jautājumiem. Nākamais trialogs notiks 17. jūnijā. Visbeidzot, pirmais trialogs notika 2. jūnijā arī par etalonu regulu. Sāk, nu, tik noturēt sākotnējas diskusijas par šo. Tad prezidentūras mēģis nāk klajā ar kompromisu projektu. Vairākas kompromis, vairāk kompromis tiks piedāvāt par vairākiem uh, jautājumiem. Nākamais trialogs 15. jūlijas. Tagad vārds um, Pēver kungam, kurš pārņem tagad uh, komitejas vadību. Jā, paldies. Mēs tad ejam tālāk darbs kārtības nākamo uh, jautājumu. Ceturtais darba kārtības uh, punkts statistikā attiecībā uz maksājumu bilansarkosko pakalpojumu tirzniecību un ārvalstu tiešiem ieguldījumiem. Dodu vārdu referentam Svenam Gīgolam. Paldies, priekšsarētāji! pāriešu uz angļu valodu. Uh, Paldies! Žēl, ka mēdīji mūs ir pametuši un uh, tiešām par zemi novērtē šo svarīgo ziņojumu. Vispirms vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, pateicos ar ēnu referentiem no visām grupām, kas aktīvi piedalies, Torvald kungs, Gala Pels kundze, Mosko kundze no S&D grupas. Es domāju, ka nevajadzētu runāt par atsevišķiem grozījumiem, bet uh, ziņot publiski, cik tālu esam tikuši darbā pie šī ziņojuma. Mm, ir uh, notikusi arī Jānu referents sanāksme, tas bija pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mēs arī vienojāmies Jānu referents starpā par konsolidēto tekstu. Arī vienojāmies Un mm, tas ir ļoti labi, jo dažkārt arī tas ir visai tehniski, tātad pārcelt uh, par nedēļu uh, vēlāk balsojumu, līdz ar to nebalsosim rītdien, tādējādi, lai visas politisko grupu darba uh, grupām arī būtu pietiekami ilg, ilgs laiks, lai varētu iepazīties ar mūsu darba augļiem. Tas neradīs nekādu birokrātisko slogu, jo uzzināja no Latvijas prezidentūras, ka darbs pie šī faila netiks noslēgts Latvijas prezidentūras laikā, bet uh, nākamās prezidentūras laikā. Līdz ar to arī nezaudēsim laiku. Bet tiešām varam tādējādi vēl droši pacelt balsojumu par vienu nedēļu vēlāk. Tālāk pēc būtības vēlos pateikties Eiropas centrālajai bankai, pateicos Eiropas komisijai par sniegto ieguldījumu Paldies par vispārīgo atbalstu. Par šiem būtiskiem jautājumiem, nu vismaz, kas attiecas uz uzlabojumu statistikas jomā. Mēs zinām, ka atšķirības starp institūcijām pastāv, kas jo īpaši skar pārvaldības eh, jautājumus. Tad ēnu referenti arī debatēja dažādiem jautājumiem, tas ir atspoguļots grozījumos. Uh, Galvenokārt, Anna referenta runāja arī par to, kā uzlabot piekto pāntu. Ņemot vērā arī ETP un EKR iesniegtos grozījumus, tagad mēs esam pietuvinājušies kompromisam, kur tiek teikts, ka statistikas uzlabojumi nozīmē to, ka mēs saņemtu daudz niansētāku informāciju saņemtu arī informāciju par FTI uh, saņēmējiem, un ka tas uh, tiks iekļauts vispirms tādā pilotu projektā, pilotu pētījumā, un tikai pēc tam tiks izvērtēts arī likumdošanas sekas. Uh, Tad ir iekļaut arī iespēja Eiropas komisijai arī paredzēt šo opt-out izstāšanos gadījumā, ja netiek rasts risinājums to visu īstenot efektīvi. Tas būs arī šajā pilotpētījumā. Jāņem vērā ne tikai metodoloģiskās prasības, bet arī jāņem vērā izmaksas kas izriet no visu šo izmaiņu ieviešanas. Tad vēl EKR grozījumā tiek arī minēts uh, nepieciešamā konfidencialitātes lepenība. Kompromisos ir arī grozījumi, kur tiek pateikts ļoti skaidri, viens ir alts grozījums, ka nevajadzētu būt uh, liekam slogam Mm, ka papildus statistiskais loks, statistiskais loks ir arī jāprobežo tikai ar to, kas nu, ir fundamentāli nepieciešams. Tad arī iekļāvām ALDE un arī citu grupu vē, eh, eh, izmaiņas, trīs eh, mēneši deleģēto aktu analīzei Un, protams, ir arī jāizvairās no tā, ka deleģētie akti netiktu iesūtītu prezentēt tikai pirms eh, brīvdienām, kas tad, tad eh, saīsina šo deleģēto aktu izskatīšanas laiku. Tad kompromis formulējumā no EKR un zaļajiem iekļāvām arī eh, vārdojumu pār jaunāko tehnoloģiju izmantošanu, jo īpaši starptautiskajā Eh, statistikas sadarbības jomā. Pēdējais jautājums, kas vēl nav pilnībā atrisināts, bija viens S un D grozījums. Viņš prasīja, lai nu, tā maigi runājot, lai nebūtu tādu mudinājumu dalību valstīm, ja tās nenāk klājā ar saviem statistikas datiem. Nu, es varu jāpieņemt šo grozījumu, jā, personīgi es varētu pat balsot par to, to tomēr es uzskatu, ka koplēmumā dalība valsts nekad tam nepiekritīs. Es nedomāju, ka ir nepieciešams to iekļaut ziņojumā, jo gal beigās tas tikai jo, novidīs pie gārām sārunām ar dalību valstīm. Bet nu kā teicu, ja nu S un D uh, uzstās uz šo. Personīgi man nav problēmu atbalstīt šo ļoti daudz problēmu. Mēs zinām arī no diskusijām ar Eirostatu, ka tik tiešām statistikas dātu kvalitāte nu nav tik lieliska no visām dalību valstīm, kā tam vajadzētu būt. Tad, nu, šie, šie tādi uh, nosodījumi izteikti dalību valstīm varbūt nebūtu liela kļūda, ja mēs to minētu no Eiropas parlamenta puses. Tātad vēlreiz visiem liels paldies darbā pie šī interesantā ziņojuma un sagaidu diskusijas lielu nepacietību. Paldies! Iedien. Paldies, kolēģi! Tālāk ēnu referenti Eiropas tautas partijai ir Dīgo Galpelts skundze. Köszönöm, <clears throat> köszönöm, és köszönöm az együttműködést a raportőrrel is. Tényleg kiváló munka volt. És... Paldies par sadarbību, labo sadarbību ar referentu. Tā bija tiešām ļoti laba, konstruktīva sadarbība. Spējām nonākt pie labiem kompromisiem. Kas attiecas uz statistiku, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs spētu ar statistiku izsekot pārmaiņām Tā tad ir svarīgi, lai tiktu īstenoti tikai tādu grozījumu, kas uh, neizsauktu liels struktūrāls izmaiņas. Līdz ar to mēs iesniedzām vienu grozījumu un paldies referentam, kurš to pieņēma. Respektīvi, runa ir par datu ievākšanu un īpašumu tiesībām. Respektīvi, runa ir par ex ante izmēģinājumu projektiem. Un ja šie projekti tiešām labi darbojas un e, pierāda sevi, tad var tos pārņemt. Mēs visi zinām, ka pēdējā laikā starptautiskā kapitāla plūsmas ir ļoti sarežģītas, tās ir grūti izsekojamas, Un mums var palīdzēt tikai statistika, bet tāda, kur statistikas dati ir tiešām tādus, kuriem var paļauties. Līdz ar to mums būtu jākoncentrējas arī uz šo datu kvalitāti. Kompromiss priekšlikumi tiešām ir ļoti labi izstrādāt. Divi vēl tādi, kas e, būtu jārisina, tur mums vēl nav tāds ideāls risinājums atrasts, respektīvi es runāju par 20. pantu, konfidencialitāte Tur EKR grupa ir ierosinājusi uh, labas lietas. To mēs ļoti atzinīgi vērtējam. Un kas attiec uz uh, sodiem, uh, kā referents pieminēja, kas jau atzinīgi būtu vērtējums, bet es piekrītu referentam, es arī neticu, ka dalībvalsts kaut ko tādu pieņems. Bet kopumā esmu uh, Eh, pozitīvi noskaņota pret eh, šiem grozījumiem kompromisiem. Paldies, sociāldemokrāti, Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Alīsija nevarēja šodien ierasties, es eh, viņu pārstāvu un nododu arī sociāldemokrātu viedokli par šo konkrēto ziņojumu. Vispirms īpaši pateicos referentam par ieguldīto darbu, ziņojumu izstrādējus, pateicos arī pārējiem kolēģiem, ēnu referentiem, paldies par sadarbību un sarunām. Uzskatām, ka šīs te, mēs varētu noteikti visu nonākt pie laba kompromisa teksta, izstrādāt jaunu Eiropas likumdošanu un pateicoties arī statistikas datiem, mēs arī varētu īstenot daudz labāku darbu, no kā ieguvē būtu visi. Sociāldemokrātu grupa var atbalstīt to, ka šīs statistikas dati finanšu plūsmas, par finanšu plūsmām arī tiktu definēt kā bruto, nevis neto finanšu plūsmas varētu ierobežot arī kapitāla plūsmu attīstību. Ir iespēja tādējādi arī cīnīties pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un pret naudas atmazgāšanu. Ļoti svarīgi, lai viss šī informācija tiktu atbilstīgi publicēta un piekrītam arī uh, par to, ka jāizstrādā jauni instrumenti, lai varētu labāk analizēt uh, statistikas datus. Uh, un arī sekot arī uh, Eiropas Centrālās Bankas, Starptautiskajai valūtas fonda darbu. Varētu arī labāk uh, analizēt bilances. Jāuzlabo arī tātad sadarbības ar Eirostatu un citām starptautiskām statistikas organizācijām. Te tiek minēta arī Eiropas centrālās bankas un citu valstu centrālo banku vēlmi uzlabot dialogu šo statistikas datu izstrādēja sociāldemokrāta grupa grupa uzskata, ka ir labi arī jau mm, uzticēt komisijai delģēto aktu izstrādi, lai uzlabotu šo darbu ar statistikas, eh, darbu ar statistikas datiem. Moskas kundas vārdā, visu grupas vārdā. Paužam ļoti lielu apmierinātību par to, kā notiek darbs pie eh, šī ziņojuma un arī manā vārdā. Uh, Daži vārdi par grozījumiem, par iespējām valstīm paredzēt sankcijas, tām valstīm, kuras neizrāda pietiekamu sadarbību šīs regulas ietveros. Es domāju, ka jā, mēs vēl par to noteikti runāsim tuvāko nedēļu laikā, bet noteikti vajadzētu vienoties par tādu tekstu, kur vienojamies par šiem dažādajiem viedokļiem, bet gala beigās arī nu, jāpanāk tas, lai padomi varētu uh, sniegt savu atbalstu. Uh, ko jau minēja arī Gigold kungs savos ievadu vārdos. Šīm sarunām jāvirzās uz priekšu un jāiekļauj arī mūsu priekšlikumi. Uh, Nevajadzētu aizmirst, jā, mums ir jāvienojas par šiem instrumentiem, lai varētu arī pārbaudīt, kā dalība valstis piemēro šīs, um, šos regulas noteikumus, ir jāuzlabo arī statistikas caurspīdīgums. Paldies! Un tālāk, kā R grupas vārdā, neviens laikam nerunā, Kamal kungs nav klāt, liberāļiem Torvalds kungs, lūdzu. Vielen dank, Herr Vorsitzender, den Fall of the... Paldies, priekšsēdētāji! Es darīšu tāpat kā referents un arī runāšu angliski. Jo savādāk man būtu daudz eh, par grūtu to visu tiešām uh, vāciski uh, izsta, izskaidrot. Priekšsarētais jums ļoti labi sanāk. Jā, es tiešām uzskatu, ka Svens ir lielisks referents. Viņš mēģinājis iekļaut gan iespējams, gan neiespējams grozījums, ar ko tiešām mēs viņu apgrūtinājām. Nu, te vajadzēja pilnīgi tā izaudzēt tādu Ziemassvētku eglīti. Esam ļoti apmierināti un priecīgi ar rezultātu. Varbūt neko tā arī no mūsu puses nevajag vairāk teikt, pat vāciski nē. Liels tev paldies, Sen! Paldies Torvalds kungam, goe! Viegas kungs. Obrigado. Uh, nós, nu, numa primeira... Paldies. Paldies, priekšsēdāja kungs. Arī šo mēs varam pilnībā atbalstīt grozījumus, kas uzlabo statistikas datu kvalitāti. Eirostatā. Uh, kombinējot arī ar nacionālajiem statistikas datiem, mēs varam atbalstīt lielu daļu priekšlikumu, kas eh, ir ziņojumā. Veicām arī tehnisko izpēti. Uzskatām, ka vairāk jāiesaista Eiropas centrālā banka, kā arī jāizstāv, jāizstāja maksājuma bilances komiteja ar Eiropas statistikas komiteju Piekrītam arī tam, ka tiek uzlabot statistikas datu kvalitāte, uh, kas tieši attiecas uz kapitāla plūsmu. Varētu izanalizēt arī fiksētā kapitāla pieaugumu, reālām investīcijām. Varam arī piekrīst tam, ka šajā sistēmā ir e, jāparedz visnepieciešamie pasākumi, lai cīnītos pret krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu. Ar šo regulu mēs saņemsim kvalitīvākus datus, efektīvāk būs šī kontrolas sistēma. Piekrītam arī tam, ka arī jo, uh, jāierobežo šo datu tādā patvaļīga plūsma. Pēc tam, kad tā arī politiskāk izskatījām šo tiesību aktu, jāpiefiksē tas, ka mēs šeit runājam par izmaiņām regulā, kas ir pamatrīks lai nodrošinātu atbilstīgu ekonomisko pārvaldību. Šie instrumenti bieži vien arī jo, nu, ir bijuši viens no iemesliem, kas um, nodarīs kaitiem daudzām valsts ekonomikām. Paldies! Neviens cits nav pieteicies runāt, vai no komisijas kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Thank you. Paldies. Komisijas vārdā ļoti liels prieks paziņot, Komisija ļoti apmierināta par to, ka šis komisijas priekšlikums ir tiešām piesaistījis ļoti lielu uzmanību un uh, ir bijušas ļoti interesantas sarunas par to. Mēs jau arī iepriekš norādījām, ka mums ir ļoti būtiski saglabāt elastību, iespēju arī mainīt datu prasības regulā, lai varētu piemēroties arī izmaiņām starptautiskajā līmenī Tik piedāvāti vairāki grozījumi, un tur tik paredzēts citas opcijas, citas iespējas, lai uh, pāntu par delegētiem aktiem padarītu piemērotāku. Joprojām uzskatām, kā ir iespēja vēl rast un vienoties tiešām par labu uh, vārdu un labu tekstu, kas atbilstu visu institūciju vajadzībām. Par dažādiem uh, grozījumiem runājot par FDI. Ar ļoti lielu interesi iepazīstāmies ar visu šo. Jau ir veikti pētījumi par uh, dažiem no ziņojumā minētajiem jautājumiem. Turpināsim šo darbu, mērķis īstenošana. Tad arī pieskaršos jautājumam par um, komisijas uh, pilnvarām par sankciju piemērošanu attiecībā uz statistikas noteikumu pārkāpumiem. Priekšlikums esošajā versijā jāteic ir uh, bezprecedenta gadījums pašlaik, jāteic, ir tikai viens līdzīgs nosacījums, tas ir sēšu dokumentu likumdošanā par ekonomisko pārvaldību, runa par 8. pāntu regulā 173.2011. Tas sniedz tiesības komisijai um, paredzēt sankcijas gan ļoti specifiskos gadījumos, tad, kad runa ir par apzinātu noteikumu, nepareizi interpretēšanu un pārkāpumiem. Un ja šādi gadījumi līdz īstenot Eiropas politikas, kāds tiek paredzēts līgumos. Taču jāteic, ka ir vēl viens uh, likuma noteikums nesen pieņemtajā regulā 223 uh, pāns uh, 12.5. punkts Šie noteikumi ļauj komisijai veikt, uh, veikt izmeklēšanu par uh, šādiem gadījumiem, kur tiek uh, konstatēti statistikas dātu viltojumi. Tad arī pēc tam nākt klajā ar ziņojumu padomē, lai tiktu pieņemts gala lēmums par ekonomiskajām sankcijām, vai tās ir jānosaka vai nē. Līdz ar to vēlamies pievērst jūsu uzmanību šai iespējai, kādu paredz 223 regula. Tas ir vēl viens veids, kā iespējams arī panākt to, to pašu mērķi. Visbeidzot, arī uh, arī ir nepacietība gaidām trialogu sarunas, sadarboties eventuāli tātad ar Luksemburgas eh, prezidentūru un to viņa prezidentūras laikā noslēgt arī darbu pie šī faila. Paldies, vērts atpakaļ referentam. Paldies eh, par visiem laipnajiem vārdiem. Liels paldies par šo. Pavisam īsi jautājumi, kas skar eh, grozījums par nu, EKR par konfidencionalitāti 20. pāns. Es ceru, ka jau caur ēpastu ir nosūtīts uh, nepieciešamais teksts, varu visu to atbalstīt, līdz ar to šeit nav šķelšanās. Tālāk par Fernandes kungu, sociālistu bažas par sankcijām, kā arī tas, ko teica komisija brīdi atpakaļ par sankcijām. Kā jau norādīju, pat ja ir jau tikai viens līdzīgs precedents, es domāju, ka Eiropas parlaments joprojām var eh, minēt šādus uh, eh, noteikumus. Tas ļoti interesanti. Es arī biju uh, šajā komitejā referents budžeta jautājumos. Un tiešām bija interesanti redzēt, ka Eirostats pat maksā dalību valstīm, lai dalību valstis vienkārši ievērotu statistikas noteikumus. Man liekas, tiešām aizraujoši. Patiesībā nevienā citā Eiropas likumdošanas jomā mēs tā nerīkojamies, pieņemam likumdošanu, tad maksājam dalību valstīm, lai viņas ievērotu Eiropas likumdošanu. Ļoti interesants koncepts, kā jūs jau norādījāt minēt šo jautājumu, jo es to varu atbalstīt. Pat ja gal beigās, jā, es domāju, ka noteikti sarunu laikā būs politisks, varbūt pat juridisks grūtības to visu minēt, bet es domāju, ka trialogā diskusijas varētu izvērsties interesants. Tālāk, jā, Nils runāja par Ziemassvētku eglīti. Nu, Ziemassvētki ļoti svarīgi. Bet, jā, lai tas paliek uh, Ziemassvētku laikam un. Uh, esmu vienmēr arī bijis skeptisks par to, ka izmantojam Ziemassvētku elementus uh, citos gada laikos. Esam pieņēmuši dažus grozījumus, ko minēja arī citi kolēģi, lai veiktu šos uzlabojumus. Visi šie grozījumi balstās jau uz esošo darbu, kā to minēja arī Eiropas komisija, nekas te no jauna netiek izgudrots. Dažās jomās jau ir pētījumi, dažās jomās jau ir arī. Uh, SVP veiktais darbs, līdz ar to mēs patiesībā šeit vēlamies pātrināt šo lietu īstenošanu. Paldies GOE par atbalstu dažām šīm idejām. Jūs gan neiesniedzāt nevienu grozījumu, līdz ar to es ceru, ka pilnībā atbalstīsiet arī mūsu darbu. Visbeidzot, Tas, kas attiecas uz komisiju, komisijas sacītājs par nepieciešamo elastību. Te man jāteic, ka līdz šim Eiropas parlaments nevēl, nav vēlējies ierobežot elastību. Mēs gribam tikai arī, lai mēs varētu teikt savu vārdu. Mēs uh, nevaram piekrīst tam, ka tiek ieviestas nopietnas izmaiņas, un ja mums netiek eh, sniegta iespēja to visu analizēt, bet, nu, ja visu iet ļoti labi, tad Eiropas parlaments neiejauksies, tās ir vienīgās izmaiņas. Mēs nekādā gadījumā neapšaubām nepieciešamību pēc ēlastības. Un es domāju, jā, ka tā, par to esam jau visi vienojušies, ka. Kā likumdošana tātad nevar izstrādāt bez parlamenta piekrišanas un līguma uh, pateicoties Lisabonas līgumām, tagad tas ir panākts, mums ir šādas pilnvers un Eiropas parlaments tās izmantos. Sagaidīsim arī rītdienas diskusijas, bet es tiešām dzirdu šeit aizvien lielāko neapmierinātību par to, kā Eiropas parlaments tiek iesaistīt likumdošanas izstrādē, pat ja mums ir tagad vienlīdzīgs pilnvers. Un šis noteikti ir jautājums, kas noteikti sarežģīs dzīvi jūsu kolēģiem nākotnē. Paldies. Paldies, Sven. Jā, nu, lai jums ir jautri trilogi. Bet, nu, esam jau daudz strādājuši arī pie citiem dosijē, tad grozījuma iesniegšanas termiņš šodien, balsojums pēc desmit dienām. Nākamnedēļ komitejas sēdē. Piektais darbu kārtības punkts. Eiropas struktūrāla investīcija fonda un pareiz ekonomikas pārvaldība norādas kopīgo noteikumu regulas no 23. panta īstenošanai. Referents Georgijos Kircas. Lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Esmu saņēmis ļoti interesantus grozījumus no kolēģiem par šo atzinumu projektu. ko iesniegsim ekonomikas monetāro lietu komiteja, eh, reģionālas attīstības komitejai, kas savukārt ir atbildīgā komiteja par Eiropas struktūru un investīciju fondiem un atbilstīgu ekonomisko pārvaldību. Tās ir 23. panta īstenošanas pamatnostādnes. Lielākā daļa no ierosinātajiem grozījumiem nu, nāk no divām tādām atšķirīgām politiskajām skolām. Ir tie, to starp arī es Um, tā uzskatu, kas uzskata, ka ir vajadzīga atbilstīga makroekonomiskā un fiskālā politika un ir jāstiprina Eiropas ekonomikas pārvaldības ietvers lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā struktūra un investīcija fondi. Un tad ir tāda savukārt, kas labāk dod priekšroku sociālajiem un reģionāliem jautājumiem. Es gribēju norunāt ēnu referentu tikšanos, lai varētu rast tādas iespējas kompromisa grozījumus, jo ir 62 grozījumi iesniegti kopumā par pieciem pantiem. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs jārod kaut kāda kopēja valoda. Neradot tāpat laikā nekāda veida mm, nesaprašanos par mūsu mērķiem, bet, diemžēl, ēnu referenti nevarēja tikties tajā dienā, ko es ierosināju, un līdz ar to mums nāksies mm, veikt visu šo viedokļu apmaiņu rakstiski un tad es izstrādāšu kompromisu grozījumus līdz šai ceturtdienai, tos tad arī attiecīgi paziņošu visiem interesētajiem kolēģiem, tā, lai līdz nākamās nedēļas sākumam mēs varētu konstatēt, par kuriem pantiem mēs varam vienoties par kopēju formulējumu, un kuru pantu gadījumā mums tomēr nāksies saglabāt savas eh, domstarpības spēkā. Ierosinu 25. jūnijā tikties ekons sanāksmes laikā. Lūk, tāds mans priekšlikums. Paldies! Liels paldies! Nu, tālāk Jonas Fernandes Alvāres pārstāv tautas partiju lūdzu. Priekšsēdētā pateicos. Nu, tā šķiet, ka es runāju šodien visās debatēs. Es un D grupas vārdā izteikšos. Gribu teikt paldies referentam par paveikto darbu. Par to, ka cerams nonāksim arī pie kompromisiem ar nepacietību gaidu arī tad šo kopējo kompromisu tekstu. Es domāju, ka referenta priekšlikums ir visai līdzsvarots un būtu liederīgi uzsākt arī par to debatas. Sociālistu grupa divus aspektus uzskata par īpaši svarīgiem. To pieminējam arī iepriekšējās debatēs. Vēlamies pirmām kārtām izveidot skaidrus ierobežojumus attiecībā uz 23. pantu un tā piemērošanu struktūra fondu kontekstā. Mēs uzskatām, ka valstis, kas neizpilda makroekonomisko nosacījumu mērķus, var izmantot cita veida instrumentus. Ir iespēja, kā izvērtēt šāda veida pasākumus pārliecīgā deficīta procedūra, attiecīgiem sankcijām. Mēs domājam, ka struktūra fonds var izmantot valstīm, kur ir makroekonomiskos nosacījumu izpilžu problēmas, bet bet 23. pants tomēr jāizmanto ierobežoti. Otra lieta, kas mūs interesē, ir skaidrs procedūras izveide. Reizēm, kad 23. pantu procedūru iespējams izmantot. Tāpat ir vajadzīgs arī obligātas konsultācijas ar parlamentu pirms tā izmantošanas ja mēs nevēlamies apdraudēt ekonomisko kohēziju valstīs. Nākamajās dienās nonāksim pie kompromisa teksta. Gribu teikt paldies referentam un ēnu referentiem par paveikto darbu. Paldies, saka priekšsādātājs, EKR grupas vārdā Dziękuję bardzo. Ožog kungs, paldies priekšsādātāji. Gudātie kolēģi, esmu izlasījis, iepazinies ar grozījumiem un var teikt, ka tie visi faktiski iet vienā virzienā. Tāpēc secināju, ka mēs esam atbilstīgi izpratuši struktūru politiku un struktūru fondu lomu. Saprotam, cik ārkārtīgi svarīgi visus šos eh, fonds arī īstenot. Pretēji referentam tomēr es pārstāvu citu viedokli. Un domāju, ka jāiesaista vietējo reģionālo pārvaldību līmeņu koheziju politikas definēšanā. Tas uh, pilnīgi noteikti uh, protams, ir saistīts ar manu iepriekšējo dzīves gājumu, jo es pats biju pašvaldības vadītājs. Uh, un daudzus gadus, daudzus gadus strādāju reģionālā līmenī. Lielākā daļa grozījumos uzsver, grozījumu uzsver, ka finansējumam jābūt pieejam vietējām un reģionālām pašvaldībām, un tur ļoti pamatot tiek arī norādīts, ka gala ieguvējs struktūra fondu izmaksas gadījumā, protams, ir pilsoņi vietējās pašvaldi, kopienas, sabiedrība un nevis dalība valsts kā tādas. Un tāpēc, lai mēs sasniegtu kohezijas politikas mērķus, mums nepieciešams te piesaistīt ne tikai centralizēto valdību un tai jāpild savas saistības makroekonomikas līmenī, bet pirmām kārtām tas viss saistīts arī ar ļoti svarīgu investīciju finansēšanu konkrētajos reģionos. Man bail, ka ja visu šīs darbības pārplānosim, tad nonāksim, jāsaka, pie sliktāks, nevis uzlabotas situācijas reģionālā līmenī. Un tāpēc es atbalstu visus tos grozījumus, kur pamatot tiek norādīts, ka nepieciešams būtisks pamatojums pārplānošanai. Un tad ir jāpierāda efektivitātes trūkums, ja kaut kas tāds notiek ļoti svarīgi sakot proporcionalitātes principu ievērošanai. Nedrīkstam nonākt pie situācijas, kur finanse, finanšu trūkuma dēļ rodas vairāk problēmas vietējā līmenī nekā reģionālā līmenī. Tāpat laikā gribu arī uzsvērt, ka lai arī piekrītu tam, ka nedrīkstam pieļaut tādu situāciju, kur vietējā pašvaldība automātiski uz saviem pleciem iznes problēmas, kas radušās centrāla līmenī, es tāpat laikā nevaru atbalstīt grozījumus, kur, tiek, kur, kur notiek atteikšanās no atbilstīgas pārvaldības, jo bez kārtīgas pārvaldības eh, nekas nav iespējams. Tas taču ir priekšnosacījums labi funkcionējušai kohēzijas politikai. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad reģioni. Uh, Pilsoņi kā gala saņēmēji ieguvēji zaudē finansējumu saviem projektiem. Jo šis finansējums taču galā var būt ārkārtīgi nozīmīgs reģiona attīstībai vai vietējās sabiedrības attīstībai. Protams, ka dalību valstīm ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta atbilstīga pārvaldība ekonomikā un līdzīgi kā iepriekšējais runātājs, arī es gribu paust atbalstu tiem grozījumiem, kas vērsti uz Eiropas parlamenta eh, līdzdarbošanos lēmumu pieņemšanā. Paldies, priekšsēdētājs turpina liberāļu grupas vārdā. Gribu dot vārdu kādam, bet ēnu referents nav zāli, nav ieradies un neviens cits nevēlas izrunāt, neviens cits nevēlas izteikties. Papadimuls kungs tagad no zaļiem, nē, Marisa. Priekšādātāji, paldies! Vēlos teikt paldies referentam. Iesniedzām daudz un dažādas grozījus, grozījumus referents ir ar tiem iepazinies, un viņš jau arī ļoti labi zina, ka mēs pašos principos jau nepiekrītam 23. pāntā paustajai domai attiecībā uz CPR regulu jo mēs uzskatām, ka 23. panta izmantošana, lai apturētu maksājumus valstīm, kas nav izpildījušas prasības citās jomās, tiesību aktu jomā, nozīmētu dubultu sankciju piemērošanu. Ja mēs šeit runājam par struktūru fondu un kohēzijas fondu samazināšanu jomās, kur tām jau nākas pieciest sankcijas, jo samazinās taču IKP šo kritēriju neizpildas rezultātā. Tātad tas nozīmē dubultas sankcijas. Nu, gal galā ne, nevienlīdzības starp daudzām tautsēmniecībām Eiropas Savienībā ir jāpārvar. Es domāju, ka ļoti svarīgi to atcerēties. Gal galā šeit pastāv tiešām tāda ļoti pam, pamatīga pretruna. Un tāpēc mēs nevaram atbalstīt uh, šādu makroekonomisko nosacījumu izmantošanu. Tāpat laikā makroekonomisko nosacījumu principu ievērošanas, piesaistīšanu kohēzijas fondiem un no otras puses stabilitātes un izaugsmes paktam un ekonomikas pārvaldības pakotnē nozīmētu, eh, nu, jāsaka, nu, vēl tādu vēl lielāku ļaunumu nekā sākotnēji domājam, jo struktūra fonda un kohēzijas politikas mērķis taču nedrīkst nekādā veidā tapt apdraudēts. Nedrīkstam tāpēc noteikt šeit nosacījumus vai finanšu sodus, eh, kas pēc sava rakstura ir makroekonomiski. Tam, protams, tad ir tālākas sa sekas, sās situācijas sāstinošas sekas. Eh, mm, papildus tam, ko jau tā nes līdz šī taupības politika, un tādējādi sodīt tiks tie reģioni, kuri faktiski jau pēc sava rakstura atrodas nelabvēlīgākā situācijā. Tāpēc kohēzijas princips, kuru ietvaros tiek garantēts salīdzvarot izaugsmu, tiks apdraudēts. Jo tā pats princips taču ir novērst nevienlīdzību Un tā ir kohēzija, tā ir šī kohēzija, bet tas, par kur runājam šeit, tas šīs atšķirības un plājas tikai padziļinās, nevis nodrošinās pamatīgu patiesu konverģents. Un tāpēc mūsu nostāja ir tāda, ka maksājumu apturēšana un finansējuma izdalīšanas apturēšana dalībvalstīm, kas nonākuši grūtībās, eh, var novest tikai un vienīgi vēl pie tālākas situācijas sāsināšanās un pasliktināšanās. Vēl viena lieta, ko gribēju teikt. Ik viens lēmums, kas saistīts ar maksājumu apturēšanu struktūra fondu vai kohēzijas fondu kontekstā, ir kaut kas tāds, kas būtu jāsasaista tikai un vienīgi ar fondu pielietošanu. Nu, piemēram, lūka fondi nav tikuši atbilstīgi īstenoti, nav bijis atbilstīga kontrole, bijuši kaut kādi pārkāpumi, kļūmes um, izdevumos un tā tālāk, bet nedrīkšu līdzekļu izmaksu sasaistīt ar ekonomikas politiku, ko īsteno dalību valsts. Mēs uzskatām, ka tas ir principi jautājums. Un varbūt viens no pretrunīgākajiem punktiem, viens no nopietnākajiem punktiem. Uh, par ko jālem Eiropas ekonomikas politikas kontekstā. Un tas tiešām ļoti labi parāda, ka tieši Eiropas Savienība ir tā, kas mm, tad tādā gadījumā no, mm, paredz vājāko sodīšanu. Tas nav pareizi. Mēs uzskatām gluži otrādi, ka struktūra fondi jāizmanto um, atbilstīgi, nevis kā disciplīnas instruments. Paldies! Svens Gīgolds tagad būtu nākamais, bet viņš, viņa nav klāt. Tad FDD grupas vārdā nākamais. Paldies, runāšu Vāle kunga vārdā. Diemžēl viņš nevarēja ierasties, viņš atvainojas. Nodošu viņa vēstījumu galvenos punktus, kas atspoguļoja FDD nostāju. Atsaukšos uz to, ko teica jau kolēģis pirms manis, kolēģi pirms manis, tātad arī mums ir pamatprincips, kas ir šajā ziņojumā ļoti skaidri jāatspoguļo. Nekādā gadījumā nevar uh, pā, pārtraukt maksājumus no kohēzijas fonda. Uh, Un e, tikai vienīgiem iemesliem tātad ir jābūt ļaunprātīgai naudas izmantošai, krāpšanai, naudas atmazgāšanai un tam līdzīgi, kas var uh, uz laiku pārtraukt šos maksājumus. Šajā ziņojumā ļoti skaidri arī ir jāmin, ko, m, mm, kāds ir kohēzijas fondu mērķis uzlabot uh, mazāku reģionu situāciju, pielāgot šos reģionus bagātākajiem reģioniem. Ja mēs piemērojam regulas 23. pāntu, tad ne tikai mēs ļaujam sasniegt šo mērķi, mēs patiesībā to bremzējam un palielinam reģionu atšķirības nekādā gadījumā. Tā tad uh, kohēzijas fondu kondicionalitāte attiecībā uz ekonomisko pārvaldību, uz makroekonomisko pārvaldību, tad, tad nav nu, kļūdaini. Un tiešām paradoxāli, ka varam sodīt eh, valsti, kas jau ir sodīta un kas neievēro noteikumus, kas jau uh, tiek sodīta, tai paredzētas sankcijas, un ka vēl šai valstī atņem koheizijas fonda naudu. Un tad ir vēl viena lieta, kas mums traucē 23. pāntā. 23. pāns balstās un runā par vērtībām, par IKP un parādu. Taču skaidrs, ka valsts parāda pieaugums notiek tad, tad centrālā līmenī, tad būs tādas valstis, kas varēs ignorēt tātad šo saikni IKP un padomu, taču sankcijas būs galvenokārt noteikts reģioniem, reģioni, kas ir šo fondu samaksātāji, saņēmēji. bet uh, reģioni paši nemaz nenosaka, kā tiek uh, tieši visi šie fondi tērēti. Tātad tas arī ir paradoks, un tad pēdējā lieta, kas būtu jāņem vērā šajā tekstā, viena lieta, kas tiek ignorēta. Um, tāda, ka prasība pēc līguma pārprogrammēšanas pārēdz visai liels administratīvās izmaksas, un šīs izmaksas tad būs jānosadz vietējām pašpārvaldēm, reģioniem. Tas atkal pasliktina uh, reģionu situāciju. Nopietni jādomā arī par šo punktu. Neatkārtosim tās pašas kļūdas, kādas uh, pieļaujam ar valstīm, kuras jau ir grūtībās. Neatkārtosim šīs pašas kļūdas, kādas ir pieļāvām, piemērojot taupības politiku paredzot vēl striktākus noteikumus valstīm, kas jau ir grūtībās. Ir jādara visu, lai kohēzijas fondi sasniedz savus mērķus. Paldies! Mīļie grācija! Ich habe momentan keine. Lielas paldies, ja jāsaka, neviens cits nav pieteicies izteikties. Un tā kā tas ir pašiniciatīvas ziņojums, un mēs tikai nodrošinām atzinumu, nu tad šeit arī no komisijas neviens nevēlas izteikties, ja pareizi saprotu. Nu tad referent kungs, jūs vēlaties, nē, jūs vēlaties komisijas vārdā kaut ko teikt? Jā, gan, pavisam īsi. Paldies par visu dzirdēto referentam un ēnu referentiem. Pāris, pāris komentāru. Pirmais komentārs ir tāds, ka vēlos precizēt, ka paziņojums attiecas, atsaucas tikai uz tā saukto pirmo līniju, tātad no 1 līdz 6 punktam 23. pantā. Tas tāpēc, ka paziņojums e, sasaistās ar komisijas e, paziņojumu 20. Mm, decembrī 2013. gadā. Tātad runa nav par visu 23. pantu, bet tikai par 1. līdz 6. 1. līdz 6. punktu otram kārtam. Komisija vēlas atkārtot, ka mēs dodam stabilitāti, eh, pirm, no atbalstam pirmam kārtam stabilitāti un tikai tad plānošanu respektīvi pašreizējiem operatīv, operatīviem līgumiem un partnerības nolīgumiem būtu jābūt saskaņotiem ar pēdējām konkrētā valstī izstrādātiem re rekomendācijām. Un otrām kārtām, kā jau tika minēts, vēlamies izvairīties no iespējamiem administratīviem izdevumiem, kas varētu būt saistīti ar šādu veidu prasībām. Trešām kārtām vēlamies uzsvērt, ka ekonomikas un sociālā ietekme – tiks ņemta vēlā, vērā iespējamā lēmumā par līdzakļu izmaksu apturēšanu. Paziņojumā tiek teikts, ka iespējama apturēšana būs samērīga, proporcionāla. Un lēmumā tiks ņemt vērā sociālā un ekonomikas situācija valstī. Tas nozīmē, ka tiek piemēroti tās augtie mazinu, ma, mīkstinošie faktori līdzīgi mīkstinoši faktori tiek ņemt vērā, nu, tā kā minēts jau šajā regulā. Tālāk. Izmaiņu skaits tiks saglabāts pēc iespējami mazāks, lai ņemt vērā, nu, šo risku par administratīviem izdevumiem. Un vēl gribu arī paskaidrot, kāpēc, paziņ, kāpēc kom, komisijā nekas nav, paziņojumā nekas nav teikts par parlamentu lomu. Tāpēc, ka paziņojumā, ko komisija pieņēma 2013. gada decembrī, komisija Eh, apņēmās, eh, nerunāja par Eiropas parlamenta lomu, un tāpēc tas arī nav šeit tālāk pieminēts. Thank you very much. And, um... Liels paldies. Nu, tad tagad gan došu vārdu referentam Kircus kungam. Paldies, priekšsādātāji. Nu, domāju, ka visi esam vairāk vai mazāk vienas prāktas, vai vismaz varēsim nonākt pie vienošanās, respektīvi par to, ka ir vajadzīga disciplinēta un efektīva pieeja, turklāt arī sociāli atbildīga eh, un sociāli tāda sensitīva pieeja. Nu, darīšu visu, kas, darīsim visu, kas mūsu spēkos attiecībā uz reģionālas attīstības veicināšanu, manuprāt. Uh, Mums vajadzētu izvairīties no tādām ekstremālām situācijām. Mēs nevēlamies sodīt valstis, kas jau tāpat sastopas ar problēmām struktūra fondu kontekstā. Bet šīm valstīm tai jāsniedz palīdzība, lai tās būtu daudz efektīvākas un um, darītu daudz ko. Esmu pats no Grieķijas, un man ir ļoti laba pieredze uh, nu, ar šādām situācijām. Nu, mums par to visu ir jāmaksā par savām kļūdām no otras puses. Piekrītu, ka jāizvairās nu, no tā, ka viss tāpat notiek bez kādiem ierobežojumiem, kaut kādiem kritērijiem ir jāpastāv. Domāju, ka komisijas pieeja ir vairāk vai mazāk arī pareiza. Tādā ziņā, ka ir vajadzīgi izvērtēšanas kritēriji bet nedrīkstam radīt vairāk problēmas nekā tās, kas pastāv ir un ko mēs cenšamies ar šo jautājumu atrisināt, ar šo dokumentu atrisināt. Es domāju, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa, es centīšos to izstrādāt, uzlikt uz papīra, protams, tas neapmierinās pilnīgi visus, bet manuprāt, lielākā daļa kolēģi tomēr būs visai apmierināti, varēs ņemt viņu vēlmes vērā. Un tāpat laikā nezaudēsim šo virzienu sajūtu. Paldies! Priekšādātājs saka paldies. Balsojums notiks 25. jūnijā. Regija komiteja savukārt savu ziņojumu paredzējusi pieņemt jūlijā. Un tad rudenī plenārsēdē tiks skatīts pēdējais darbu kārtības jautājums šodien ir Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets, visas iedaļas. Nu, pirmām kārtām būtu šķiet visai loģiski dot vārdu vispāriem referentam. Pirms pār sekundēm viņi redzēja, kur viņš ir. Šķiet, ka viņš ir devies prom no zāles. Haha, re, kur viņš nāk. Lūdzu, referentkungs, referentkungs. Pirmām kārtām dosim vārdu jums, lai jūs iepazīstinat tā īsumā mūs ar šo jautājumu. Uh, pastāstot par vispārējiem līnijām, un tad būs viedokļu apmaiņa ar ekon eh, dalībniekiem un Pēter Simonu. Fernandeša kungs, jums pirmajam vārds. Eh, Paldies. Atgādināšu, ka esam jau pieņēmuši vadlīnijas 11. martā 2015. gadā plenārsēdē. Mēs iestājāmies par uh, nodarbinātību uzņēmumiem un uzņēmēju darbību. Neaizmirstam arī uh, iekšējo solidaritāti. Tā izskaita arī kohēzijas politiku. Kohēzijas politika arī palīdz sasniegt iepriekš minētos mērķus. Mēs iestājāmies arī par ārējo solidaritāti, neaizmirsīsim, kas uh, notiek pie Eiropas durvīm. Tad arī, protams, drošības migrācijas jautājums. Vēl viena svarīga lieta mums ir jārespektē kompromisi, ir jārespektē saistības. Nepārtraukti ir arī jāatgādina padomēji, kā daudzgad finanšu schēmā mēs esam vienojušies jo bija, piemēram, iespēja pirmo reizi arī šajā daudzgadfinēšu schēmā izmantot uh, šīs rezerves, uh, šīs neizmantotās rezerves uh, globālam um, mērķiem. Protams, iestājāmies par nodarbinātību. Tas nozīmē to, ka atbalstām programmas, piemēram, jauniešu nodarbinātībai un tā tālāk. 23. jūnijas balsosim budžeta komitejā par trialogu mandātu. Plenāru sēdē balsosim jūlijā, 3. septembris grozījuma iesniegšanas termiņš budžeta komitejā. Septembra vidus tiek uh, pieņemts atzinums agrāk rezolūcijai 28, 29, 30. septembris balsojums budžeta komitejā par budžeta krusījumiem, 12. 13. oktobris budžeta balsojums par rezolūciju, 28. oktobris balsojums plenārsēdā. sēdā. 18. oktobrs samierināšana. 27. maijā piedāvātais kompromiss ir pozitīvs, pozitīvs arī ekon komitejai. Ekon komiteja, kas arī bija tādējādi atbildīga par EFSI fondu, šim fondam būs ietekmes budžetu. Mums arī izdevies samazināt par miljārdu ietekmu uz apvārsni 2020 un uz uh, Connecting Europe Facility programmu, bet ja tad turpinām ar katru budžeta procedūru un samazinām ietekmi uz šīm abām programmām. Kā visi zina, Tad apvārsnes 2020 arī palīdz iepriekšējo mī mērķu sasniegšanai, tātad, uh, ko jau minēju iepriekš. Un, ja runājam par uh, jautājumiem, kas ir vairāk saistīti ar ekon komiteju un ar uh, šo uzraudzības aģentūru Eiropa ESMA, Tad runājot par ESMA, ir uh, visai ievērojami pieaudzis budžets, uh, runājot par šīm saistību apropriācijā par 22%, esmā gadījumā 25,7%. Tad arī iespēja organizēt pilotu projektus 1A. Tātad nav ārkārtīgi liela šī marža, bet, nu, ir tomēr iespēja nākt klajā ar priekšlikumiem, lai īstenotu pilotu projektus un šo sagatavošanās darbus. Lūk, tāds ir galvenais vēstījums. Protams, varam teikt, ka fiskālis un citu programmas, tātad budžeta arī ir paredzēts palielinājums salīdzinot 15. gadā. Tātad mēs runājam par komisiju budžeta projektu padome, arī nāks klē ar savu budžeta interpretāciju. Nu, jā, jāsagaid, jāgatavojas uz sliktāko, kad padome strādā pie komisijas budžeta projekta. Bet, nu, mūsu prioritātes ir ļoti skaidras Esmu šeit, lai sniegtu informāciju, bet īpaši, īpaši gribu visus uzklausīt un sadzirdēt, kādas ir jūsu prioritātes, lai es varētu pēc iespējas labāk budžetu. Thank you very much. Uh, Liels paldies. Nu tad došu vārdu mūsu referenta Pēteram Simonam. Lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsarētāji. Paldies referentam. Paldies referentam. Vēlos aprobežoties ar vienu punktu, kas no ekonu viedokļa ir ļoti svarīgs. Runa par aģentūrām, es teiktu komisijas struktūru finansēšanu, kas nodarbojas mums aktuāliem tematiem. Vai tā ir EBA, AJOPA, ESMA, e bet arī no pašas komisijas mēs dzirdam, ka tieši attiecībā uz aģentūrām piedāvātajiem palielinājumiem, attiecībā uz finansiāliem aspektiem, ka tas jau šobrīd nepietiek. Vai jūs pieminējāt ESMA 25,7% pieaugums, kā tas plānots ir, bet tas neļauj pildīt pat pamatfunkcijas Un tas eh, biedē. Mums ir trīs brīnišķīgas aģentūras, kuras esam palīdzējuši izveidot, bet, ja neskaroties eh, pat uz tik lieliem palielinājumiem, divas no trīs eh, aģentūrām pašas atzīst, ka attiecībā uz personālu viņi nespēja izpildīt uzliktos pienākumus tādā veidā, kā mēs to sagaidām no viņiem tad man liekas, ka šeit jau pašā pamatā ir kaut kas greizi nogājis e, pašā komisijā. Un, un situācijai pat mīnus kopsumā attiecībā uz e, komisiju, kurai bija jāsamazina personāls. E, un dzirdam no koordinātora taksa komitejā, ka no komisijas ir pausta liela pateicība, ka arotbiedrības Eiropā ir tik tīri strādājuši, vai McDonalds gadījumā kur komisijai taču kā likums, kā līgums sārgam eh, nav bijusi iespēja īstenot pienākums. Mēs nevaram paļauties vienmēr, kā nevalstiskās organizācijas, ārotbiedrības, kaut kādas citas trešās puses, principā izdarīs to darbu, kas būtībā būtu jādara komisijai un mūsu uh, ar mūsu palīdzību izveidotajām aģentūrām, un tāpēc arī vēlos no jums dzirdēt. Tas ir jautājums, ko mēs tuvākajos mēnešos atsimedzot aktīvāk pārspriedīsim, un kaut kāds secinājumi ir jāizdara, bet no jūsu viedokļa. Attiecībā uz personāla situāciju un budžeta eh, aspektiem. Vai esat kaut ko līdzīgu dzirdējuši, vai eh, jums ir līdzīgs iespējas? Kāds ir jūsu viedoklis? Thank you very much. Paldies, Pēter, par šo ievadu. Tas rada zināms jautājums, bet sniegsim atbildes arī eh, līdz septembrim. EPP Pablo Salba laikam. Darījušo zatīma ir manā sarakstā, bet viņš šeit nav. Tad es pieņemu, ka jūs runāsiet EPP vārdā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es varu atbalstīt lielāko daļu no Saimana kunga sacītā. Tas ir ļoti precīzi formulēts. Dzirdējām arī Dragī kungu, kurš runāja par to, ka ir nepieciešams darīt eh, kaut ko vairāk, lai virzītos uz monetāro savienību. Uh, vidējā termiņā, bet īstermiņā mums ir nepieciešams spēcīgs, spēcīgas aģentūras, kas spēs pildīt savus pienākumus ar cilvēku un finanšu resursiem, kas tajām ir nepieciešami. Tādēļ ir ļoti svarīgi jaunajā pieejā pret eh, Eirozonas pārvaldību nodrošināt nepieciešamo resursu līmeni. Paldies! Turpinām ar EKR. Pirko Lornanen Lernas. Puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen raportti, jonka parissa... Jā, paldies. Šī ir pirmā reize, kad strādāju pie ziņojuma eh, Eiropas parlamentā kā EKR ēnu referente. Vēlos pateikties Keitai Svimbārnai par to iz, uzticību, ko viņa man izrādīja. Uh, kā jūs zināt, EKR grupa attiecībā uz budžetu vēlas redzēt efektivitāti, disciplīnu. Kā grupa mēs neticam, ka e, nepārtraukti budžets e, varētu pieaugt, pieaugt, un tas dotu aizvien labāks rezultāts. Nē, tas notiek laikā, kad e, Eiropas Savienības dalību valstis samazina savus budžets, arī Eiropas Savienībai ir jādara tāpat. Uh, Mēs uzskatām, ka 2016. gada budžets varētu būt pirmais konkrētais piemērs tam, kā Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties lielā mērogā par lieliem jautājumiem un mazā par maziem jautājumiem. Eiropas Savienības budžetam būtu jāpalīdz dalību valstīm risināt struktūrālās problēmas un īpaši jāpiestrādā pie zaudētās konkurētspējas. Mēs vēlamies atgādināt komisijai, kas tika 2010. gadā tik darīts budžeta jautājumā. Tur tik definēta, e, tik teikts, ka ir svarīgāk piestrādāt pie pievienotās vērtības, kas ir Eiropas Savienības līmenī panākam. Tas būtu jāpatur prātā. Mēs uzskatām, ka budžetam būtu arī jāievēro subsidiaritāte, vislabākajā tās e, veidā EKR grupa atzinīgi e, vērtē e, to izvērtējumu, kuru veikusi finanšu vērtēšanas sistēma, bet tam būtu jābūt tikai kā papildinošam aspektam, un šiem e, pušu darbiem nevajadzētu pārklāties. Nacionālajām e, iestādēm būtu jādod priekšroka, e, visiem būtu jāmazina administratīvais sloks, un visām izmaksām būtu jābūt skaidri deklarētām. Kas attiec uz strateģiskām investīcijām, šeit mēs cieši sadarbojamies ar ECR kolēģiem citās komitejās ar nepacietību gaidu konstruktīvu sadarbību ar Saimanu kungu un citiem e, nu referentiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds liberāļiem. Nils Torvalds. Vēlreiz paldies, priekšsēdētāji kungs. Un pārēj tālāk uz angļu valodu. Vispirms budžeta komitejām mēs esam labās rokās. Es domāju, ka mēs nevaram atrast labāku vispārīgo referentu kā Semanuēlu, kurš zina visas detaļas par budžetu, tā kā tur mums nekādas problēmas nevarētu būt. Pavisam īsts komentārs par aģentūrām un to personālu. Tās pašas debats mums bija aptuveni pirms gada. Un, ja es absolūti nekļūdos, mēs pat palielinājām viņu budžetu arī attiecībā uz 2015. gadu, bet viņiem ir zinām problēma, jo viņiem ir nepieciešams labs personāls, un tas tiešām būtu noderīgi, ja mēs varētu no viņiem saņemt tādu kā vērtējumu, cik daudz labu darbinieku viņiem ir izdevies rekrutēt. Tas mums arī ļautu labāk saprast, kādas summas viņiem tiešām būtu nepieciešamas tuvāko gadu laikā. Tālāk īsts komentārs par, manuprāt, ļoti tipisku politisku problēmu. Paskatoties uz visām prioritātēm, mēs ļoti labi mākam nospraust prioritātes, un tās visas tik dzen budžetu uz augšu. Bet neesam nebūt ne tik efektīvi budžeta līdzsvarošanā Mums ļoti nepatīk samazināt kaut ko saviem lolojumiem. Un, ja cenšamies eh, palikt eh, vismaz intelektuāli godīgiem, tikko mēs ieliekam kaut ko sarakstā, ko mēs vēlamies, mums vajadzētu spēt arī kaut kur citur kaut ko samazināt, jo savādāk eh, nonākam atkal tajā pašā situācijā, kurā jau ir vairākas dalību valstis, respektīvi nelīdzsvarots budžets, un tas ir kaut kas tās, ko mēs noteikti nevēlētos. Tas arī viss no manas puses šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Un tagad zaļajo, zaļo vārdā Svenam Gīgoldam vārds. Vai tad es jau? Labi. Parasti kreisējiem dod priekšroku. Nezinu, priekšsēdēs manā sarakstā jūs esat. Labi, ja saraksts ir no sekretariāta, tad eh, lūksimies, kaut tas būtu pareizs. Jā, tātad vēlreiz par šo jautājumu. Vēlos izcelt vairākas konkrētas lietas. Tik tiešām mēs zinam, zinām, ka Es gadījumā mums ir problēmas ar to, ka aģentūrām tiek uzlikt aizvien jauni pienākumi un ļoti nelielas izmaiņas eh, viņu budžetos izdarīts. Līdz ar to AJOPA vēstule rada iemeslu bažām un tas būtu ļoti noderīgi, ja kopīgā komitejas trim šīm aģentūrām varētu sniegt viedokli par šo jautājumu. Varbūt, ka mēs varētu to prasīt eh, no viņiem Otrakārt, tāpat laikā, tikko mēs apspriežam budžetu, rodas iespējas eh, apspriest arī dažas problemātiskas lietas. Es nerunāju šeit par AIOPA, jo viņiem nav pārāk daudz normatīvi eh, noteiktās kompetences, bet ESMA gadījumā nesen mēs redzējām, kā parlamenta komandu, ko eh, vadīja mūsu priekšsētājs šobrīd Fermer, nesaņēma pārāk labu attieksmi, un aizvien vairāk redzam, ka ja uzraudzītāji eh, piekrīt kādai konkrētai nostājai, tad mēs eh, nākam vēlāk ar savu viedokli, un parlamentu viedokli īsti negrib ņemt vērā. Arī debatās ar EBA tā, maigi sakot, absolūti nebija viegli e, panākt, lai tiktu vēr, ņemts vērā mūsu bažas. Varbūt, ka tieši budžeta apspriešanas brīdī ir vērts runāt ar, ar šīm aģentūram par uh, Eiropas parlamenta reālu iesaistīšanos e, procesos, un vēlāk tad atkal var apsvērt, ka varbūt kā daļu budžetu var likt rezervē, ja tā līdz šī nepalīdz. Otrakārt par Eirostatu. Kad es biju referents eh, šajā dosijē, es eh, pārunāju ar viņiem dažas kvalitātes problēmas viņu statistikā. Mēs atkal esam tikko saņēmuši informāciju par 2020 eh, mērķiem, kas ir galvenā stratēģija Eiropas Savienībā. Un tur joprojām ir daži skaitļi no 2013. Eh, gada par sešiem galveniem indikatoriem, kas nav pieejami. Tāpēc man jautājums ir, kāpēc Eurostat nevar sagādāt statistiku, kas tiešām mums palīdzētu virzīt Eiropas Savienību uz priekšu un eh, runāja par galveniem indikatoriem, kas ir viņa galvenā atbildības joma. Paskatieties uz eh, sekretariātu sagatavoto uh, informāciju, tur vairākas ir norādīts, ka dati nav pieejami pat 13. gadu, un šis būtu jautājums, kas būtu jāparunā ar Eurostat. Tālāk jautājums komisijai. Attiecībā uz EFRAK budžetu un ESP budžetu jūs esat paredzējuši ievērojam pieaugumu, un man e, tas izraisīja pārsteigumu, jo ASP gadījumā mēs zinām, ka viņu valde nav demokrātiski ievēlēta un arī Eiropas pārstāvi nav uh, ievēlēti, bet tā ir. Uh, tas ir fonds, kas pats re rekrutē privāti, un līdz ar to ir jautājums, kāpēc viņi saņemt šādu ievērojumu pieaugumu, un ko komisija darīs, lai uzstātu uz to, ka šajā institūcijā valdītu lielāka demokrātija. Un noslēgumā pilnībā piekrītu Pēteru Simonu sacītajam, ka ir nepieciešama lielāka kapacitāte eh, nodokļu jautājumos. Mums ir fiskālis programma par sadarbību starp nodokļu administrācijām. Mēs zinām, ka eh, notiek aizvien vairāk pārobežu pārbaudes eh, saistī, saistībā ar nodokļu pārvaldēm Mm, un es domāju, ka mēs varētu daudz ko vairāk darīt šajā jautājumā, un es piekrītu, ka mums šeit nevajadzētu paļauties vienkārši uz arotbiedrībām, lai tās veiktu pētījumus par to, kādas nodokļu eh, problēmas ir McDonald's. Un šeit acīm redzam parādās eh, līdzekļu trūkums. Ja mēs kaut ko varētu šeit eh, atrisināt, tas būtu ļoti labi. Mēs esam iesnieguši izmēģinājumu projektu, varbūt varam izveidot vairākus elementus, lai panāktu lielāku iesaistīšanos. Uh, Un ar nepacietību gaidu atbildi, lai saprastu komisijas e, vēlmi palielināt mūsu budžeta piešķīrumus sistēmai, kas nav demokrātiski izveidota. Tā kā gaidu no jums skaidrojumu. Paldies! Un e, es tik tiešām sekoju sārakstam, es necentos e, palielināt jūsu pozīciju, piešķirt papildus sēdvietas tev Nē, nē, tā es nebiju domājis. Migels Urbans Grespo goja vārdā. Tā tad no manas puses šeit nav nekāda problēma. Mēs eh, neesam tik pozitīvi noskaņot pret Junkeru plānu. Uh, Mūsuprāt, investīcijām jābalsās uz budžetu, cenšoties reaģēt uz krīzi. Un ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo veidu, kā to īstenot un kurš tad plūks augļus e, no šiem e, ieguldījumiem. Junker plāna, manuprāt, problēma ir e, tieši saistībā ar koncentrāciju, ka lielākā daļa investīcija būs daudznacionālā aspektā kosmā ir samazināts eh, finansējums, un tā vietā būtu jās, jāpalielina šis finansējums. Ir jāveicina uzņēmēja darbība, un tam būtu jābalstās uz sociālo pamatu, uz solidaritāti, lai kooperatīvi tiešām palīdzētu veicināt nodarbinātību, un tā skaitā publiskajā sektorā. Uh, ir nepieciešama uzlabojuma, ir nepieciešams eh, labas darba vietas. Jauniešu bezdarba programmas, kas tiek eh, īstenotas, tās ir īpaši eh, jāstiprina valstīm, kur ir augsts jauniešu bezdarba līmenis, un mums jāpārliecinās, ka izveidotās darba vietas ir tiešām pilnvērtīgas, labas darba vietas, piemērots jauniešiem kas pavēr durvis, kas līdz šim ir bijušas slēgtas. Mēs redzam, ka aizvien vairāk Eiropa tiek veidot kā cietoksnis un aizvien vairāk resursu tam tiek atvēlēti, jo nav kārtīgas imigrācijas politikas, problēmas, kas rāda kuru rada nabadzība, nabadzība ārpus Eiropas Savienības, līdz ar to pieaug cilvēku skaits, kuram nav tiesības, kuru tiesības uz patvērumu tiek noraidīts. Mēs vēlamies stiprināt eh, sociālos un demokrātiskos aspektus, tā skaitā humanitāros aspektus mūsu politikai, vēlamies stiprināt ESF, Eiropas sociālo fondu, piemēram. Uh, runājot par lauksaimniecību un atsauci uz vidi un klimata pārmaiņām, to ir nepieciešams e, vienlīdz e, izvērtēt tādā pat līmenī, e, skaroties, vai tiek izpildīti kritēriji. Mēs nevēlamies, lai atbalstu saņem tikai lielās agropārtikas ķēdes. Uh, skatoties uz pašu resursiem, tad eh, redzam uz eh, vienu iedzīvotāju šie rādītāji mm, rada eh, iespēju, ka tie ir šām lielās valstis, kur ir uz vienu iedzīvotāju ir ļoti labi rādītāji, joprojām saņem finansējumu. Un tad šeit ir palaists garām iespējas. Mēs veicinām fiskālo dempingu. Tas, ko mēs redzam, e, e, bieži vien izriet no fiskālās spekulācijas. Mums ir nepieciešams e, izmaiņas darba tirgus politikā, jauni samazinājumi vēl par 5% tikai pasliktinās Eiropas Savienības iestāžu dienestu darbību. Tā vietā mums ir jāuzlabo cilvēku resursu kvalitāte, jāspēj labāk organizēt darbs nevis tikai jāīsteno jaunu samazinājumu personālam. Paldies! FDD grupai Vulfkungs. Paldies, eh, priekšsarētāji. Paldies Fernandešu kungam eh, par eh, jūsu sākotnējiem komentāriem un ar prieku secināju, ka jūs esat īpaši uzņēmies budžeta sarga lomu, tīpaši attiecībā Uh, uz uh, aģentūrām. Un arī Simona kunga apsvērumu, kas tika izteikti, viņš acīm redzot ir skaidri pateicis, ka mums ir nepieciešams palielināt finansējumu trīs uh, šīm īstenošanas aģentūrām. Ir skaidrs, ka mums kā parlamentam ir liels bažas, ņemot vērā divus faktors. Pirmkārt, lielākā daļa iedzīvotāja Eiropā uh, joprojām spiesti savilkt jostas, un otrkārt mums ir jābūt arī atbildīgiem nodokļu maksātāju priekšā, no kuriem līdzekļiem tiek finansē šie projekti. Tāpēc mums ir jāuzrauk šie procesi, lai skaidri redzētu, cik liela daļa no šī finansējuma un eh, sekojot Timermans eh, un Junker kungu sacītēm, jānodrošina laba budžeta pārvaldība šāda veida projektiem. Uh, tā ir, protams, eh, ierēģņu organizāciju vēlme, kā jau šīm aģentūrām, palielināt savu budžetu, palielināt uh, cilvēku skaitu un ka vienmēr norādīt, ka viņam nepieciešams vairāk resursu. Bet šeit ir skaidri jāievēro subsidaritāte, ir atsevišķas organizācijas, piemēram, manā valstī ļoti spēcīgas uh, regulatīvās iestādes, kas īstenībā var uh, pārņemt daļu no pienākumiem, lai izvairītos no šādu darbu pārklāšanos. To mēs varētu arī apsvērt, paskatīties, kā tas notiek citās valstīs, lai redzētu, ka eh, parlamenta budžets ir pēc iespējas zemāks. Tāda ir man sākotnējo, eh, sākotnējo komentāru un ar nepacietību sekosim arī interesi tātad eh, šim procesam. Paldies! Visas politiskās grupas ir izteikušās. Maletič eh, kundze vēlējās eh, runāt, lūdzu. Jā, paldies, pavisam īsi. Ekon eh, komitejā mūs īpaši interesē trīs aģentūras un budžets, kas saistīts ar tām, bet ne jau tikai tās. Mūs interesē arī laba ekonomikas pārvaldība un viss, kas saistīts ar šo labu ekonomikas pārvaldību. Tas uh, pamatnosacījums ir droši finanšu pārvaldības princips un saulēcīgi uh, e, maksājuma veikšana, droša finanšu situācija, uh, protams, nozīmē to, ka visas budžeta kategorijas, uh, kas ar to ir saistīts, statistika, nodokļi, Herkules, Fiskālis un līdzīgas programmas. Tāpat arī mēs mēģinām uh, saprastu, vai šo programmu īstenošana ir pietiekami progresējusi, uh, vai tā saņem pietiekami budžetu vai nē. Un kas attiec solēcīgu maksājumu veikšanu, mums ekonomikas komitejā vajadzētu domāt arī par tām programmām, kur ir mm, kavējumi, kas saistībā ar kohēzijas politiku, jo šie kavējumi rada negatīvu ietekmi un likviditātes problēmas dalību valstīs. Un tās ir ne tikai reģiju problēmas, bet arī ekon un citu komiteju problēmas. Paldies! Paldies! Uh, referents ne, nav prasījis vārdu, viņš joprojām strādā pie savu atzinumu. Ko sēž Manuēl, vai vēlties ko sacīt? Je dois uh, remercier. Man ir jāpateicas visiem, turpināsim darbu, neaizmirsīsim, ka komisija prezentēja budžeta projektu, tagad padome pie tā strādās. Protams, ka budžets nav liels, 1% no šī nacionāla koprodukta, bet nu, tomēr 55 miljārdi eiro. Galīgi maziņš tas arī nav. Tagad mēs esam 28 dalību valstis. Uh, ņemot vērā arī jaunos dalībvalsts aģentūras, visu šo papildus darbu, jaunās kompetences. Tomēr, nu jā, tas ir viens procents no, iekšē, no nacionāla koprodukta un tas uzliek par pienākumu būt efektīviem naudas tērēšanā. Mēs vēlamies respektēt kompromisus. Respektēt kompromisus, tas nozīmē respektēt daudzgad finanšu schēmu, Tas nozīmē ievērot saistības, protams, kā aģentūrām ir nepieciešami līdzekļi, lai tās varētu veikt to darbu, ko tās vēlas darīt, un, un kāds arī šīm aģentūrām ir jāveic. Lūk. Tā arī strādāsim, kā vienmēr to esam darījuši ekonomikā komitejā. Uh, ar mērķi vienoties par pēc iespējas labāku budžetu, no ar tiem ierobežojumiem, kādi nu mums ir, programmām, kas ir cieši saistītas, un aģentūras, šīs trīs aģentūras, ko minējām, un arī fiskālis eh, programma, un citas programmas. Šeit aģentūrām ir 100% saistība, saistības un 100% šīs maksājuma saistības mēs turpināsim darbu šajā virzienā. Paldies visiem par sadarbību. Tad arī būs balsojums par mandātu trialogam, analizēsim grozījumus, strādāsim cieši, lai vienotos par būdžetu, kas arī būtu pilsoņu gaidu augstumos. Nekon komitejā arī. Paldies! Nākamā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu 15. un 16. jūlijā. Grozījuma iesniegšanas, iesniegšanas termiņš 30. jūlijas. Tātad uh, pirms visi dodas brīvdienās un tad 3. septembrī uh, skatīsim uh, grozījumus un ekonomikomitejā balsojums arī būs 3. septembrī. Nosūtīsim arī tad grozījumus laicīgi budžeta komitejai, tad arī referents to var piefiksēt, pieņemt to zināšanai. Plenārsēdē tad balsojums kā vienmēr 28. oktobrī. Komisija vēlas izteikties, vai tiek kāds no komisijas? Vēlos uh, lai protokolā tiktu minēts arī tas, ka komisija nepiedalījās šajās diskusijās par budžetu, un tas tiešām ir neierasti. Jā, pie, pie, piezīmēsim, piefiksēsim to protokolā. Labi, tādēļ noslēdzam šīs dienas darbu, tiekamies rīt deviņos. Visu labu!